Allora diamo inizio. Sono particolarmente lieto. Godātie kolēģi, sāksim strādāt. Man ir liels gods šās pēcpusdienas sēdē uzaicināt uz viedokļu apmaiņu Spānijas vidas, lauku un jūras vidas ministri, patreizējo padomas priekšsēdētāju Elenu Espinozu. Espinozas kundze pārstāv Fra eh, Spānijas prezidentūru Godātā Elēna, tā ir pirmā prezidentūra, kura pilnībā notiek Lisabonas līguma gaismā. Un eh, tas ir novedis pie noteiktām, pārdom, noteiktām pārmaiņām lauksaimniecības politikā Eiropas Savienībā, proti mēs šobrīd darbojamies koplēmumu procedūrā. Jo patiesībā tas tagad ir normāls likumdošanas process, Eiropas padome un parlaments pilnvērtīgi un uz vienādiem pamatiem piedalās likumdošanas procesā. Tāpēc mums ir jāuzlabo mūsu sadarbība. Sadarbībai starp padomu un parlamentu ir jākļūst ciešākai. Tikai tā mēs varēsim stāties pretim mūsdienu izaicinājumiem. Godātā Elēna, tāpēc mans priekšlikums būtu sekojošs. Nākotnē vienmēr sēdēs vajadzētu piedalīties padomas pārstāvim. Proti mūsu komitejas sēdēs padomas pārstāvis ir laipni aicināts. Es vēlētos arī redzēt eh, mūsu komitejas iespējas piedalīties padomas sēdēs. Par formātu un eh, ietvaru mēs vēl varam vienoties. Un tomēr mēs sagaidām ļoti daudz no Spānijas prezidentūras, mēs sagaidām daudz no jums un es ceru, ka padomu spēs vienoties par būtiskiem Eiropas lauksaimniekiem jautājumiem. Šodien mēs izvērtēsim kopīgo lauksaimniecības politiku pēc 2013. gada un varam paskatīties arī mazliet tālāk 2020. gads. Mēs runāsim par lauksaimniecību, par uzturu sektoru un arī par sieviešu lomu lauku attīstībā. Es vēlētos pateikties arī komisijas pārstāvjiem, kur šo pēcpusdienu piedalās mūsu sēdē, un tagad došu vārdu Elenai Espinosas kundzei, lai sniegtu ieskatu prezidentūras prioritātēs turpmākajos sešos mēnešos. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Godātie komitejas deputāti! Man ir ļoti liels prieks un, protams, gods šodien stāties jūsu priekšā un runāt par Spānijas prezidentūras prioritātēm lauksaimniecības nozarei. Iepriekšējā prezidentūra jau ir sākus darboties pie šiem noteikumiem, un šobrīd kad eh, parlaments uz vienādiem pamatiem piedalās lēmumu pieņemšanā, mums ir izveidojusies situācija, kurā mums ir jāsadarbojās īpaši cieši, un to paredz arī koplēmuma procedūra, kuras ietvaros šobrīd tiek pieņemti likumdošanas akti lauksaimniecībā. Spānijas prezidentūra ar lielu prieku sadarbosies ar parlamentu, un visi lēmumi, kur tiks pieņemti, būs demokrātiskāka, ar lielāku leģitimitāti un vairāk atbilst, atbildīs Eiropas iedzīvotāju vēlmēm. Tāpēc es vēlētos uzsvērt mūsu prioritātes lauksaimniecības lomā Eiropas Savienībai tuvākajos sešos mēnešos. Mēģināšu runāt pēc iespējas lakoniskāk, lai mums paliktu vieta arī jautājumu uzdošanai un viedokļu apmaiņai. Pirms Spānijas prezidentūras lauksaimniecība un pārtiks rūpniecība Eiropas Savienībai bija būtisks nozars. Tāpēc, ka tās Eiropas Savienībai nodrošina augstas kvalitātes, efektīvu pārtiku, tās nodrošina arī jauna ekonomiskā modeļa, ilgtspējīgu. Un visbeidzot, uh, Tas veicina arī cīņu pret klimata izmaiņām un vides ilgspējīgas nodrošināšanu. Un tas mums palīdz arī sasniegt tūkstošgadus attīstības mērķus. Mūsu galvenā prioritāte būs nodrošināt ilgtspējīgu KLP pēc 2013. gada kā arī stiprināt sieviešu lomu lauku rajonos un padarīt lauksaimniecību konkurētspējīgāku. Nākotnē kopējā lauksaimniecības politika pēc 2020. gada būs ļoti būtiska. Mēs vēlamies redzēt uz tirgu vērstu konkurētspējīgu lauksaimniecības sektoru, un tas būs iespējams tikai tad, ja mēs lauksaimniecībā visi kopā veidosim ilgspējīgu lauksaimniecību. Eiropas Savienība nevar atteikties no tiem mērķiem, kuri ir atrunāti Eiropas Savienības dibināšanas līgumā un kur atrunā institucionālo sadarbības struktūru. No, e, no Spānijas viedokļa raugoties, mēs uzskatām, ka kopīgā lauksaimniecības politika ļauj lauksaimniecības sektoram darboties uz stabiliem pamatiem, bet tam ir nepieciešams adekvāts finansējums. Tikai tādā gadījumā mēs varēsim adekvāti stāties pretim jaunajiem izaicinājumiem un cilvēku sagaidītā. Debatas par kopīgo lauksaimniecības politiku nav nekas jauns. Tās sākās, kad notika pirmā kopīgās lauksaimniecības politikas veselības pārbauda, un iepriekšējo prezidentūru laikā tā tika diskutēta un izvērtīta daudzas reizes. Tāpēc Spānijas prezidentūras galvenais uzdevums būs stāties pretim krīzei, krīzē, kura tiešā veidā ir saistīta ar lauksaimniecību. Otra mūsu prezidentūras prioritāte ir palielināt lauksaimniecības nozares un bioloģiskās pārtiks nozares konkurētspēju. Mēs vēlamies redzēt lielākas investīcijas zinātnes un pētniecības sfērā, un mēs vēlamies eh, redzēt jaunradi ieviestu arī dažādās eh, rūpniecības jomās un adekvātāk konkurēt pasaules tirgū. Mēs esam uzsākuši sarunas ar trešajām valstīm par savstarpēju standartu atzīšanu gan dzīvnieku labturības, gan citos jautājumos. Cits mūsu prezidentūras mērķis būs uzlabot pārtikas ražošanas ķēdes ilgtspējīgu, ilgtspējību, lai mēs varētu nodrošināt līdzsvaru starp dažādiem pārtikas ražošanas ķēdes posmiem. Galvenais, pie kā mēs piestrādāsim, būs eh, komisijas eh, paziņojums par to, kā uzlabot pārtikas ražošanas ķēdi. Lauksaimniecība sastāda apmēram 2% no IKP, taču tā nodrošina 13,5% no darba vietām Eiropas Savienībā. Un apmēram 300 tūkstošu uzņēmumu šobrīd, eh, neskatoties uz krīzes grūtībām, darbojas veiksmīgi šajā jomā. Palīdzēsim šiem uzņēmumiem patreizējā krīzē, palīdzēsim visiem iespējamiem instrumentiem, lai viņi un mēs no krīzes izietu spēcīgāki, stiprināti un spētu radīt jaunas darba vietas un veicināt dzīves kvalitāti. Trešā mūsu prezidentūras prioritāte būs sieviešu lomas stiprināšana lauku reģionos. Laukos, ap, laukos eh, arī mēs novērojam iedzīvotāju novecošanos, un eh, sievietes ļoti reti tiek iesaistīts lēmumu pieņemšanā. Tāpēc mums vajadzētu izveidot adekvātu politiku sieviešu vienlīdzībai laukos un to lielākai iesaistēji lēmumu pieņemšanā lauku reģionos. Un visbeidzot, vēlētos pieminēt pāris citus momentus, pie kuriem vēlamies piestrādāt prezidentūras laikā. Iespējams, ka tie nebūs savā, saist, savā starpā saistīti, un tomēr tie ir būtiski. Ņemot vērā PTO sarunu turpināšanos, ņemot vērā Eiropas eh, likumdošanas procesus, īpaši par e, nosacījumu principu un arī par krīzes piemsaimniecības sektorā. Mēs turpināsim strādāt pie dzīvnieku aizsardzības jautājumiem, un mēs uzskatām, ka, ka diskusijas mēs varēm, varēsim pabeigt, lai turpinātu Zviedrijas prezidentūras aizsākto darbu. Godātie kolēģi, mums ir jārisina ļoti daudz izaicinājumu, un mēs ceram, ka mēs šo darbu pabeigsim mums visiem pieņemamā garā. Mēs ceram, ka mēs visi sadarbosimies, mēs bū, radīsim draudzīgu gaisotni, mums visiem ir daudz sagaidītā. Un mēs tiešām ceram, ka lauksaimniecības sektors atzina, atzims un ka mēs spēsim palīdzēt mūsu iedzīvotājiem. Es ceru uz jūsu sadarbību. Jūs no savas puses varat sagaidīt sadarbību no manas puses. Jūs varat sagaidīt to no manas gan, nāko, gan kā no sievietes, gan kā no lauksaimniecības ministrs, gan arī kā prezidentūras priekšsēdētājs. Un tādējādi mēs varēsim aizsargāt mūsu iedzīvotājs un viņu brīvības. Esmu pilnīgi pārliecināta, ka mums izdosies sasniegt mūsu kopīgos mērķus, vismaz daudz no tiem paldies. Grazie. Eilīnais. Lielas paldies, saka priekšādātājs, paldies Espinozes kundzei par šo lielisko prezentāciju. Tiešām spēcīgs KLP nākotnē un nevis atteikšanās no tā. Tas ir lēmums, ko vēlamies panākt. Un tieši tā doma arī runājām ar jauno komisāru amatu kandidātu. Jautājums par konkurētspēju nenoliedzam būtisks. Nu, es tos izprotu arī kā apusējību Mums jārespektē standarti, pārtikas nekaitīguma standarti, vidas aizsardzības standarti un tā tālāk. Šorīt runājam par sēknes starp lauksaimniecību un klimatu pārmaiņām. Un mums ir vajadzīgi noteikumi un noteikumi ir jāievērto. Jāievēro arī tiem, kur, tām valstīm, kur eksports nāk šeit uz Eiropas Savienību. Tas saistīts ar mūsu lauksaimnieku konkurētspēju. Tātad paldies par jūsu izteikumu, un tagad sāksim debatas. Pirmā būs Jēglas kundze. Elizabete, lūdzu, jums vārds. Jā, Rana Garcia la primera, ok. Nē, es atvainojos, atvainojos. Elēna Garcia. Paldies, paldies, ministrs kundze, ka ieradāties pie mums un runājāt par, ar mums par Spānijas prezidentūras prioritātēm šai jomā. Lauksainiecības sektorā šobrīd situācija ir tāda, ka sastopamies ar milzīgi daudz problēmām, bet tāpat laikā ir ļoti daudz iespējām. Sektors, jāsaka, krīzes laikā cietas ļoti daudz. Mēs tikāmies ar komisāru amatu kandidātu pavisam nesen. Uzklausījām uh, viņa jauno vīziju tālākai kopējās lauksaimniecības politikai. Uh, tam darbam, ko aizsāk Fišers Bolzas kundze. Un es gribēju jums vajadzētu šajā saistībā divas lietas. Pirmām kārtām nolīgumi kas mums kā Eiropas Savienībai tiek slēgti ar trešām valstīm, ir īpaši te pieminējuši Eiropas Savienības Mārakus līgumu, kas tika noslēgts pirms pāris nedēļām. Lai gan tika izdarīti dažādi centieni dažādi centieni mainīt šo lietu būtību. Mēs jau piekāpāmies Marakas priekšā, jo šķiet, ka no Eiropas ražotājiem tiek gaidīts krietni vairāk nekā no trešo valstu ražotājiem. Mums taču ir jāaizsargā arī ražotājas šeit Eiropā, un it īpaši Spānijā šoreiz domāju kā ražotāji ļoti labi zina, tad mēs cerējām, ka būs opozīcija arī parlamentā. Ir, ir deputāti, kas ir pret šo nolīgumu. Un līdz ar to, manuprāt, padomē tagad pastāv divas iespējas. No vienas puses varētu izmantot šī, šo prezidentūru, uh, lai grozītu šo nolīgumu ar Maroku, vai otrām kārtām varētu mēģināt rast pasākums, kas palīdzētu mums pārliecināties, ka trešās valstis patiešām ievēro tās detaļas, tos nosacījumus, kas iekļaut šādos nolīgumos. Es domāju, tas ārkārtīgi nozīmīgi, jo ļoti daudzos gadījumos mēs novērojam, ka trešās valstis, ar kurām noslēgt nolīgumi, nebūtu neievēro šos nosacījumus. Un visbeidzot gribēju atgriezties pie KLP nākotnes. Ir publicēts dokuments Un mēs, protams, atzinīgi vērtējam arī jūsu nostāju, ministrs kundze, tā kā jūs to esat izklāstījuši šai dokumentā, bet jāsaka, ka jūs ne, nemaz ne, nevēlties atteikties no līdzfinansējuma no 2013. gada, tātad no šīs līdzfinansējuma procedūras. Ko tad jūs saprotat īsti ar to, kāda ir jūsu nostāja KLP jautājumā šai ziņā? Esam dzirdējuši baumas no, par Sarkozī valdību, kas it kā esot pret šo principu un tam līdzīgi. Un visbeidzot, pastāv iespēja, ka varētu izveidot arī kopēju mežsaimniecības politiku. Bet tā ir tāda reāla iespēja. Vai tas tiešām tā varētu notikt? Šorīt mēs pieminējām, par, pieminējām vidas jautājumus, pieminējām mežu lomu vidas aizsardzībā. Bet bieži vien mēs runājam ļoti daudz, bet finansējumu beigās politika īstenošanai pietrūkst. Jūsu dokuments par KLP nākotne neatspoguļo pārdomas, piemēram, par ieņēmumiem. Garantētiem ieņēmumiem lauksaimniekiem. Garantētās cenas ir kaut kas tāds, pret ko mums vajadzētu tomēr vērsties apvienot ASV ir iedibinājusi šādas garantētās cenas. Bet ko tad mēs darīsim ar šādām, šādu cenu jautājumā jaunā, jaunās KLP ietvaros? Paldies, saka priekšādātājs, paldies. Tālāk Kopulus de Santaškungs. Liels paldies. Iesākumā gribēju sveikt mūsu vidē, vidū ministras kundze Un gribu vēlēt jums visu to labāko prezidentūras laikā. To daru gan savā, gan savas grupas vārdā. Jāsaka, uz jums liksim ļoti lielas cerības. Pirmām kārtām mēs neesam raduši savā vidū uzņemt kādu, kas ir vides un lauksaimniecības ministrs vienlaicīgi. Tātad divas šīs jomas jūsu ziņā. Domāju, ka Spānijas eh, valdība izdarīs ļoti prātīgu lēmumu. Viņi jau ir skatīsies nākotnē un sapratusi, cik ļoti šīs abas jomas ir saistītas. Esmu ļoti apmierināts ar to, priecājos dzirdēt arī tās prioritātes, ko jūs nosaucāt. Jūs vēlaties nodrošināt spēcīgu KLP Eiropā. Jūs dzirdēju, ka jūs teicāt arī, ka pārtiks ražošanas sektors lauksaimniecībā ir tas atslēgas sektors. Šorīt mums bija uzklausīšana, runājām par saikni starp lauksaimniecību un klimatu pārmaiņām, izteicās man, eh, tas bija pamatoties uz Stefana Lefola ziņojumu. Un no šīs uzklausīšanas sapratām, ka nepieciešams spēcināt klimata pārmaiņu aspektu KLP ietvaros, turklāt tas jādara pragmatiski, nevis tā spekulatīvi vai tikai spriedelējot. Domāju, ka tāpat ir arī svarīgi ņemt vērā nodarbinātības aspektu, jo tieši tas piešķir zinām ticamību šam, kā, šai KLP. Man ir jums jautājums. Mums priekšā tātad ir šis problemātiskais uzdevums, šis izaicinājums. It īpaši tas būs aktuāls pēc diviem gadiem. Eh, mēs eh, būsim beiguši reformu procesu, un no vienas puses mums būs jāskatās uz budžetu, par to tagad negribu dziļāk detaļās iedziļināties, Eh, Ministras kundze, jūs nu pat teicāt, ka KLP jāsaņem atbilstīgu budžetu. Uh, bet no otras puses mums būs arī jālem par to, kādu lauksaimniecības modeli izvēlēties Eiropas Savienībai. Te ir ļoti daudz pretrunīgi jautājumi. Viens no pretrunīgākajiem ir tas, kāds tad būs pamats šim modelim, kāda būs kritērija šādam lauksaimniecības modelim. Es domāju, ka mums pilnībā vajadzētu atsaistīt eh, atbalsta maksājumus, piemēram, no ražošanas apjomiem. Ko jūs darīsiet šajā jomā? Ko jūs uzskatīsiet par atbilstīgākajiem kritērijiem, lai panāktu balansētu? koordinētu un taisnīgu KLP, tā lai tas būtu taisnprātīgs pret visiem reģioniem un uh, lauksaimniekiem. Paldies tālāk, Džordžs Lajons. Paldies, priekšādātāji. Es arī gribēju atzin, atzin, pateikties ministrei par ierašanos un paldies arī par sākumu vārdiem, par šo spēcīgo KLP, par šo nepieciešamo ilgtspējību lauksaimniecības sektorā visā Eiropā un gribu pievērsties vienam no atslēgi jautājumiem, ko jūs arī identificējāt kā vienu no prioritātēm prezidentūras laikā. Un tā ir nepieciešama pārliecināties, ka tirgu ir lielāka stabilitāte, jo šķiet tirgu šobrīd pastāv diezgan liels svārstīgums, īpaši kā mēs novērojām to piena sektorā pagājušā gada laikā. Uh, un eh, cenas ļoti svārstās. Vai jūs varētu nedaudz komentēt eh, jūsu domas par tām mācībām, ko mēs varētu būt guvuši no šīs pasaules krīzes, un kādus pasākumus jūs censtos īstenot, lai profilaktiski vērstos pret jebkādu iespējamu turpmāku krīzi? Uh, Kā jūs domājat, kā varētu reaģēt efektīvi un ātrāk reaģēt uz krīzes gadījumiem? Un eh, ko jūs domājat par to kritiku, ko, esat uzkla ko esam uzklausījuši pēdējā laikā? Un turklāt gribēju vecāt, vai jūs domājat, ka mums vajadzīgi arī citi instrumenti, ar kur palīdzību risināt, risināt piemēram, pienas krīzi un jebkādu citu veidu krīzi, ar ko mēs varētu sastapties nākamībā lauksaimniecības jomā? Paldies! Grazie. Paldies, saka priekšādātājs. Paldies, Džordž. Tādāk Martins Hoislings lūdzu. Ministrs Kunze. Es arī gribēju jūs sveikt mūsu vidū un daru dar to savas grupas vārdā. Es tiešām ceru, ka mums būs laba sadarbība ar jums. Un klausoties jūs ievadu vārdos šodien, šķiet, ka tā arī būs. Šķiet, jūs esat noteikusi pareizās prioritātes. Un Mēs, protams, nenoliedzami šeit lauksaimniecības komitejā vēlamies vēl padarīt vēl ciešāku šo sadarbību ar jums, tā lai mēs būtu pilnībā iesaistīti lēmumu pieņemšanas procesā lai nav tā, ka mēs, mums vienkārši noliek priekšā jau gatavus dokumentus, gatavas lietas, un mums nav nekādas teikšanas pār to izstrādāšanu. Es domāju, ka sadarbībai starp iestādēm jāstiprinās eh, nākotnē. Jūs daudz punktu starpā pieminējāt, eh, ļoti svarīgs punkts, un es pilnībā atbalstu jūs, piemēram, runājot par lauksaimniecības eh, un pārtiks ražošanas sektoru nozīmi nodarbinātībā. Es domāju, tas nav ticis pietiekami ņemts vērā pēdējos gadus, bet ekonomikas krīzes apstākļos apstākļos tas kļūst ar vien aktuālāk, un es domāju, ka šeit vajadzētu vairāk pievērsties nodarbinātības aspektiem darba vietām, ko rada lauksaimniecība, un šādu darba vietu ir ļoti daudz procentuāli. Ir jāspēcina, piemēram, arī sieviešu loma lauksaimniecībā, jā, to uzskatu par svarīgu, pa, bieži vien tieši sievietes padara to smagāko darbu. Tīpaši tad, ja viņas e, laukos, kā mēs to zinām, nereti nestrādā visus pilnu laiku, viņām vēl ir arī citi darbi, kas jāpadara, tātad viņas dod būtiski ieguldījumu šai jomā. Mēs kā grupa pēdējos sešus mēnešus laikā, pēdējo sešu mēnešu laikā e, sekojam ļoti cieši līdz piena krīzē, piemēram, mēs gribējām baicāt, vai jūs grasties nākt klajā ar tādām svaigām jaunām idejām šī augstā līmeņa darba grupai, grupai vai tirgus regulējums pēc 2013. gada vairs nav aktuāls, vai ir kāds cits regulējums, par ko tiek runāts, un varbūt diskusijas par šo jautājumu mēs varētu ar jums arī turpināt. Vēl viens svarīgs jautājums, kas vēl nav ticis pieminēts, ir šāds. Šogad ir gads. Līdz šim mēs esam noteikuši sev zināmus mērķis, jā, un mums e, šķiet neizdevās tomēr tos izpildīt, un lauksaimniecībā šeit lielu lomu spēlējam. Ko jūs domājat rēģēt uz šo aspektu? Kā jūs domājat rīkoties šai ziņā nākotnē? Un visbeidzot, gribētu lūgt tādus detalizētākus komentārus par tirgus līdzsvaru atjaunošanu. Jūs jau to pieminējāt savos izteikumos. Un e, vai jūs nevarat paskaidrot e, par to, kā vēlties stiprināt lauksaimniecības lomu? tirgu. Kā grasaties to darīt? Tas interesē mums, mūs kā grupu, un es domāju, ka Žozē Bovē vēl arī par to runās sīkāk. Tas ir viens no tiem svarīgākiem jautājumiem, kas gaida mums, uh, mūsu risinājumu nākamos mēnešos. Kā jūs stabilizēsiet tirgus, kā jūs to panāksiet? Un visbeidzot par PTO runājot, vai jūs piekrītat? Uh, idejām, ko pauda jaunais komisāra amata kandidāts, piemēram, attiecībā uz to, ka mums Šobrīd uh, nav vērts vairāk piekāpties, ka esam jau gājuši tik tālu, cik vien varējuši. Paldies, saka priekšējais, paldies Hauslinkungam. Tagad uzklausījām, tas bija, tie bija grupu pārstāvi, un tagad dosim vārdu atsevišķiem deputātiem. Vispirms Elzbet Jēgla. Liels paldies, eh, priekšsēdētāja kungs, un esiet sveicināti eh, arī pašreizējā padomas priekšsēdētāja. Paldies, ka izstāstījāt mums par Spānijas prezidentūras prioritātēm. Padomē, jūs esat eh, stāt, parādījusi eh, līdzīgu domu gaitu. Vismaz tā es varu secināt no jūsu runām un arī no tā, ko jūs rakstījāt. Un es varu secināt, ka jūs būsiet labs eh, komandas biedrs. Ja jūs ar mums sadarbosieties veiksmīgi, tad tas mūsu visu spēku padarīs ietekmīgāku. Un es gribētu lūgt, lai jūs tiešām sadarbotos tādā garā ar mums. Runājot par sievietēm lauksaimniecībā, es esmu uh, eh, gandarīti, ka tā ir viena no jūsu prioritāriem. Bet te nav runa tikai par sievietēm lauku apvidos, bet uh, lauku apvidi jāskata plašākā kontekstā. Uh, Eh, jaunas sievietes varētu iesaistīt arī turismā un citās saistītajās nozerēs, lai tām tad tur būtu darba vieta, ne tikai lauku darbos. Un tīri praktisks dabas jautājums. Es paraudzījos uz uh, dokumentu kopu par uh, eksperimentiem ar dzīvniekiem. Mums ir vienošanās ar gandrīz visām grupām un ar Zviedrijas prezidentūru par šo tēmu. Mans jautājums ir šāds. Kādi būs nākošie soļi uh, saistībā ar eksperimentiem ar dzīvniekiem? Liels paldies, Garcija Peres kundze, lūdzu, tagad priekšsēdētājs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Ministres kundze. Es gribētu tāpat kā citi pateikties jums eh, par jūsu prioritāšu izklāstīšanu mūsu priekšā. Šajā telpā mēs runājam par kopīgās lauksaimniecības politikas nākotni. To mēs jau ilgāk laika esam darījuši. Un es domāju, mūs visus gandarīja tas fakts, ka saskaņā ar Lisabonas līgumu Eiropas parlamenta loma uh, kļūst aktīvāka likumdošanas procesā, un es domāju, saistībā ar sadarbības darbu institūciju starpā mums ir jāstiprina savu pozīciju. Jūs minējāt, ka lauksaimniecība ir strateģiskas dabas nozare. Un es domāju, ka vajadzētu uzsvērt arī citām, citu nozaru pārstāvjiem, ka lauksaimniecībai ir milzīga nozīme. Un šīs nozars priekšā stāv uh, vairāk izaicinājumu tāda kā, piemēram, klimata izmaiņas un pārtiks nodrošināšana visai pasaulē. Un mums būtu jāpatur prātā tas darbs, kas ir uh, paveikts lauksaimniecībā, lai noturētu uh, Uh, iedzīvotājus. Lauku apvidos ir vairākas uh, dalībvalsts, kurās īpaši lielā mērā izpaužas iedzīvotāju tendence pārcelties uz pilsētām. Un uh, tāpēc es arī turpmāk gribētu, lai jūs strādātu pie šī jautājuma risināšanas. Mans jautājums ir šāds, kā jums šķiet mēs Eh, starp 2014. un 2020. gadu eh, varētu raudzīties uz eh, KLP reformu. Jūs zināt, ka mēs šeit parlamentā spriežam par to uzklausīšanas formātā. Un ko jūs darīsiet, lai veicinātu lauksaimniecības nozares konkurētspēju? Un atgriežoties pie sieviešu lomas lauku apvidos, Es domāju, tā ir svarīga prioritāte. Un pasākumi, ko Spānijas valdība ir eh, jau izvērtusi daudzās saimniecībās, liecina par to, ka šajā jomā mums vēl ir daudz darāmā. Sievietes vienmēr ir strādājušas lauku darbos, bet bieži vien viņu darbs netika ņemts vērā, tas tika uzskatīts par pašsaprotamu bet šī ir ļoti būtiska lieta. Lielas paldies! Lielas paldies, saka priekšsēdētājs. Un tagad eh, Nikolēsku kungs. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, eh, ministres kundze, par to, ka esat mūsu vidū šodien, un es jums vēlu veiksmi jūsu darbā. Tāpat kā mani kolēģi, kas jau ir izteikušies, es gribētu pajautāt, lai ministri mums pastāstītu par sieviešu lomu lauku apvidos. Manā valstī 40% eh, no iedzīvotājiem dzīvo lauku apvidos, acīmredzot pus no tiem iedzīvotājiem sievietes. Vai Spānijas prezidentūra ir paredzējusi atbalstu jaunajiem lauksaimniekiem? Paldies! Paldies, Nikolais Kukungs, lūdzu vārds Martīnes kungam. Paldies, priekšstādātāja kungs. Fakts ir tāds, ka šīs eh, jūsu izklāstītās prioritātes, protams, ir mūsu atbalsta vērtas, un tās atbilst mūsu izstrādājamajām politikām. Un mēs, protams, varam tikai atbalstīt tās, un man ir daži komentāri. Vispirms, eh, atbalstot manu kolēģi Garcija Peres kungu, es uzskatu, ka mēs varam pilnīgi piekrist jūsu runā paustajām idejām. Ir nepieņemami, ka mēs samazinām budžetu un, un līdzekļus kopīgai lauksaimniecības politikai, bet kā mēs to varētu samierināt ar to apņemšanos, ko mēs esam īstenojuši, ka citas politikas arī pāriet kopienas pārziņā. Mums, mēs nevaram vairs uh, atstāt kopēju lauksaimniecības politiku kā vienīgo kopējo politiku. Un kā mēs to varētu turpināt šo kopēju lauksaimniecības politiku, nesamazinot tāju budžetu? Vai mums te būtu jādomā par eh, līdzfinansēšanu vai arī par budžetu palielināšanu? Kas e, būtu nepieciešams, lai izveidot tādu Eiropu, kādu mēs esam paredzējuši saskaņā ar Lisabonas līgumu? Un te arī jāpatur prātā, ka ir daudz ļoti spēcīgu nozaru, kas ļoti labi apzinās, ka šī budžeta daļa, kas līdz šim tika piešķirta KLP, ir pārāk liela bet mums, mums nebūtu jāļaujas e, šo konkrēto nozaru ietekmē ne parlamentā, ne arī citās iestādēs. Es gribētu, lai jūs e, pakomentētu par e, mazliet to aspektu, kas man ļoti interesē, un tā ir humanitārā palīdzība. Mēs esam parakstījuši vienošanos ar Maroku, ar Maroku Un mums ir jāzina, kāda ir spēles noteikumi. Mēs šos uh, nolīgumus negrozām, mēs vainu tos, uh, uh vainu tos uh, ratificējam vai arī nē. Mēs varam runāt par, uh, mēs te nevaram runāt par kaut kā grozīšanu, kas vispār nav grozāms. Un, kad mēs apspriežam šos jautājumus, tad uh, Mēs vienkārši riskējam kļūt tādi virspusēji mūsu diskusijās. Mums noteikti būs lielas kvotas, jāievieš lielas kvotas importam no trešām valstīm. Piemēram, mēs nevaram izvēlēties starp, starp to, ka tomāti tiek uh, importēti un starp uh, imigrantu plūsmu no tām valstīm. Jāņem vērā, ka mēs esam dalībnieki globalizētās pasaules apstākļos. Ja mēs runājam par Spānijas galvaspilsētu, Eiropas galvaspilsētu, kurus, kurus apdraud Maroks produkti, tad uh, mums ir jāapzinās, ka tā, tā situācija ir. Mēs uh, labi apzināmies, ka Spānijas premjerministra darbība Eh, man gan jāsaka, daudzi no, mm, no svarīgajiem eh, politiķiem ir vīrieši. Paldies, lūdzu, vārds Martīnes uh, Haņon kungam. Paldies, priekšstādātāja kungs. Trīs lietas. Jūs uh, uh, patiesībā runājat par šiem apusējiem. Uh, tirsniecības nolūgiem. Jums ar tiem būs jāsaskars pēc diviem gadiem, kad Itālijas un Spānijas ražotāji vairs nevarēs eh, ražot savas olas eh, krātiņos. Un visticamāk, ka eh, tad šis olas nāks no Ukrainas un Indijas. Un PTO noteikumi ir tādi, ka mēs nedrīkstam uh, aizliegt importu tikai pamatojoties uz uh, to, kā produkcija tiek ražot. Es gribētu zināt, kā tad jūs varēsiet saskaņot šīs divas lietas. Un vēl jautājums par sieviešu lomu lauksaimniecībā. Vai nu tās ir tādas ambīcijas, vai arī jūs konkrēti piešķirsiet līdzekļus, vai arī jūs paņemsiet rungu un piespiedīsiet darba devējus ņemt darbā sievietes. Putnu kopībā un pienkopībā daudz eh, tiek nodarbināts sievietes, taču traktorists parasti ir vīrieši. Uh, īpaši Lielbritānijā jocīgi izklausītos sievieti, kas ir traktoristi. Vai jūs domājat kaut kā piespiest, lai sievietes būtu par traktoristē? Un vispēdīgi runājot par uh, briesmīgo klimatu izmaiņu tēmu. Vai jūs šai ziņā domājat piešķirt uh, līdzekļus, lai, šos, lai risinātu šo problēmu? Stefans Lefon, lūdzu, vārds jums. Nu, nav jau viegli runāt pēc iepriekšējā runātāja, tā vienmēr ir. Viņš e, te tādos tēlainos vārdos apraksta konkrēto situāciju, es tā īsti neprotu. Man patīk, kā viņš runāja par, par to sieviešu lomu lauksēmniecībā. Es domāju, ka tas vispār ir e, Spānijas prezidentūras virziens atbalstīt sievietes, un tas neatots tikai uz lauksēmniecību, un to es varu tikai apsveikt. Un uh, mums jāņem vērā šī te dimensija, kur šī lauksaimniecības uh, īpatnība, ka tajā ir nodarbināt daudz cilvēku. Un te ir arī runa par pārtikas drošību, bet te es vēl gribētu piebilst vēl vienu elementu, jo jūs arī esat vīdes ministri un vēl es atceros uh, ka Saragosā jūs uzstājāties kā vides ministre. Un te ir runa par politiku, kam ir jābūt gan lauksaimniecis, uh, lauksaimniecības politikai, gan jāņem vērā arī vide. Vai jūs atbalstāt šādu viedokli? Un nākošais punkts ir par debatēm par jauno lauksaimniecības politiku. Vai jūs kā Spānijas prezidentūras pārstāve eh, piekrītat komisijas priekšlikumam laikam pēc 2013. gada? Un vai jūs uzskatāt, ka pēc 2013. gadā būs reformas, un te manā priekšā ir dokuments no lauksaimniecības ministrijas, un es gribētu, lai jūs mazliet uh, izgaismojat tajā izskatītās problēmas. Katrā ziņā es atbalstu jūsu prezidentūru un jūsu mērķus, un jo īpaši to, ko jūs mums piedāvāsiet tuvāko mēnešu laikā. Paldies, Stefan, man vēl ir eh, septiņi eh, runātāji pieteikušies. Žozebovē, lūdzu. Labdien, ministrs kundze! Un man ir trīs jautājumi. Pirmais jautājums ir situācija Grieķijā. Jūs zināt, ka Grieķijā lauksaimnieki ir mobilizējušies, tūkstošiem lauksaimnieku ir izgājuši ielās, eh, uz robežām, ir blokāžs, jo viņu uh, situācija pat laban ir ļoti grūta. Vai jūs jau tagad padomis vārdā varat sacīt, ka ir paredzēts iejaukties saistībā ar šo Grieķijas lauksaimnieku situāciju? Un ja jā, tad ko jūs esat paredzējis darīt? Otrais jautājums. Komisija jau vairākas reizes kopš 2008. gada beigām ir norādījusi, ka ka uh, tas, ko iegūst, uh, ka tas, ko iegūst lauksaimnieki par viņu produkciju, uh, 1995. gadā bija daudz vairāk nekā tagad. Tagad tie ir tikai 24% no, no pārtiks eh, cenām veikalā. Tātad viņi eh, zaudē arvien vairāk. Tad kādas reformas eh, risinātu šāda veida problēmas? Un trešais jautājums, kā sacīja mans kolīņģis Hauslinkungs. kungs 2010. gads ir biodaudzveidības gads, un mēs runājam par biodaudzveidību vispārējā nozīmē, un mēs, es gribētu runāt no lauksaimniecības viedokļa. Šodien Eiropas Savienībā, un jo īpaši Spānijā, ir problēma, ka uh, bioloģiskās kukurūzas audzētājiem ir grūti audzēt savu kukurūzu. Viņi nevar garantēt, ka tajā nebūtu e, ģenetiski modificēti, e, ģenetiski modificēti elementi. Jo arī tie, kas šodien grib audzēt bioloģisku pārtiku, tiek apdraudēti no uh, ģenētiski modificētās pārtiks audzētājiem. Kā jūs varētu nodrošināt to, lai viņi netiktu apdraudēti? Paldies! Un eh, tagad eh, nākamais runātājs. Arī es vēlētos pateikties ministrei par viņas ievadrunām. Mani ļoti interesē jūsu prioritējumās jomas, tātad tās, kuras jūs galvenokārt uzsversiet Spānijas prezidentūrā. Es vēlētos turpināt tur, kur iepriekšējais runātājs beidza. Manuprāt, viņš ļoti labi aprakstīja situāciju Grieķijā, kurā zemnieki ir devušies manifestācijās, tie ir apstādinājuši satiksmi, un tas, šāda situācija ir ne tikai Grieķijā, bet arī robeža piepilsētās ar Bulgāriju. Cilvēki ir izmisuši, gan Grieķijā, gan arī citur Eiropas Savienībā. Tieši tāpēc, ka kopīgā lauksaimniecības politika nedarbojās. Es EPP grupas vārdā vēlētos pateikt, pie tam ne tikai EPP vārdā, bet arī savā. Kopīgā lauksaimniecības politika nedarbojās, ne tikai zemnieku pusē, tā nedarbojas arī patērētājiem. Lielās kompānijas, kuras darbojās lauksaimniecības produktu pārstrādāšanā. Šobrīd pārtiks ražošanas ķēdē ir iesaistījušās arī starptautiskās kompānijas. Mans jautājums Spānijas prezidentūrai. Vai jūs taisāties jau kādā veidā ieviest atbalsta mehānismus un atbalstīt lauksaimniecības tirgus gan dalību valstīs, gan Eiropas Savienībā kā tādā? Ir zināms, ka piensaimniekiem ir pieejams atbalsts, bet jautājums par to, cik šis atbalsts ir pamatots, ir atklāts. Vai šāda veida palīdzība varētu būt sagaidām lauksaimniekiem Eiropas Savienības dienvidos? Otrakārt, vai Spānijas prezidentūra vēlas kaut ko darīt, lai turpinātu diskusijas par KPL pēc 2013. gada. Un, protams, ka diskusijas būs eh, dziļas un smagas par to, kādā virzienā virzīt KPL. Un visbeidzot, par Doha sarunu raundu. Vai jūs uzskatiet, ka Eiropas Savienības piedāvājums ir pietiekams? Vai mums nevajadzēja doties solīt tālāk šajās sarunās? Uh, Sarunas jau tā ir ieilgušas, un vai tiešām mēs esam devušies tik tālu, cik mums vajadzēja? Jeb vai šodien mums būtu jāmēģina kaut kādā veidā piešķirt komisijai jauns mandāts šo sarunu turpināšanai? Un tagad Kalnietes kundze. Ministrs kundze, Paldies par ļoti skaidro Spānijas prezidentūras prioritāšu izklāstu. Es nāku no valsts Latvijas, eh, kura ir eh, ļoti smagi piemeklēta ekonomiskās krīzes dēļ. Neilgā laikā pusotras miljārds ir bijis eh, jāsamazina mūsu valsts budžetā. Un, protams, ka vissmagākajā veidā tas skar lauksaimniecību, it īpaši mazās un vidējās saimniecības. Uh, otrs, kāpēc tas Latvijas zemniekiem ir tik smagi, eh, ir saistīts ar to, ka uh, šobrīd Latvijas zemnieki saņem uh, sešas reizes mazāk tiešos maksājumus nekā zemnieki no tās Eiropas Savienības dalību valsts, kas saņem vislielākos maksājumus. Un tāpēc man ir lūgums Spānijas prezidentūrai. Jūsu uh, laikā sāksies pirmās lielās nopietnās diskusijas par kopējās lauksainiecības politikas reformu, par to, kādā virzienā pēc 13. gada tā attīstīsies un būtu ļoti svarīgi, lai viens no pamat, pamat principiem būtu taisnīguma princips, lai mēs atrastu tādus kritērijus tiešmaksājumu un atbalstu noteikšanai, kas dotu vienādas iespējas visiem Eiropas zemniekiem. Uh, Otra lieta, kurai es vēlētos arī pievērst jūsu uzmanību, ir jautājums par to, cik lielā mērā un kādā veidā deputāti varēs iesaistīties līdzlemšanas procedūrās. Uh, Eh, kopš Lisabonas līgums ir stājies spēkā, ir pagājis pavisam neliels laiks, un, protams, ka Spānijas prezidentūrai būs noteikti loma šīs eh, līdzlemšanas procesa aizsākuma izveidošanā. Deputāti ir tie, kas ir vistuvāk saviem vēlētājiem, Tāpēc uh, mūsu viedoklim ir jābūt pietiekami ietekmīgam. Un pēdējais, pēdējā laikā ļoti daudz diskutēja par lauksaimniecības un lauka attīstības pilāriem. Par to uh, klīst pat baumas, ka mm, ir pietiekami spēcīgs strāvojums, kas uzskata, ka lauka attīstībai paredzētie līdzekļi būtu jānodod uh, Eh, reģionālajā portfelī, kā reģionālās attīstības eh, finansējums. Es labprāt dzirdētu jūsu viedokli par šo jautājumu. Paldies, ministrs kundze. Honorevole Sikirieski. Un tagad Sigieska kungs, lūdzu. Pani minister, rolnictwo europejskie jest bardzo... Paldies. Ministrs kundze. Eiropas lauksaimniecība ir stipri dažādota. Mums ir dažāda lieluma zemnieku saimniecības, un atšķirības starp lielākajām un mazākajām ir milzīgas. Atšķirības ir milzīgas arī starp ziemeļu reģioniem un dienvidu, starp kalnu apgabaliem, salām un līdzenumiem. Bet kopīgā lauksaimniecības politika ir kopīga, visiem vienāda. Patiesībā mums ir tā, ka. Uh, Kopīgās lauksaimniecības politikas veselības pārbauda pierādīja, ka tā nav veselīga. Kāda būs šī veselība pēc 2013. gada? Bedla kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es tiešām no sirds sveicu Espinosas kundzi mūsu komitejas sēdē. Protams, ka mēs parakstamies zem jūsu izvirzītajām prioritātēm. Tās ir būtisks ne tikai parlamentam kā politiskie mērķi, bet tās ir būtisks arī kā aktivitātes pēd, turpmāko sešu mēnešu laikā. Īpaši vēlētos uzsvērt vienu jūsu pieminēto aspektu, proti lauksaimniecības sektors, zemnieku kā ražotāji ir ļoti svarīga nozara Eiropas Savienībai. Un jūs pieminējāt arī lauksaimniecības daudzveidību. Tas eh, nav atkarīgs no tā, cik liels ir reģions, un mēs nevaram runāt par zemnieku saimniecību izmēriem. Mums ir jāņem vērā arī citi kritēriji. Bioloģiskā daudzveidība. Šis ir Eiropas bioloģiskās daudzveidības gads. Vai jūs, ministrs kundze, piekrītiet, ka beidzot ir pienācis laiks pārskatīt Eiropas Savienības kopīgo lauksaimniecības politiku? Un vai mums vajadzētu pārskatīt arī putnu direktīvu? Jo putnu direktīvā ir iekļauti apmēram 30 gadus veci kritēriji un nosacījumi. Direktīva tika pieņemta la laikos, kad Eiropas Savienība bija daudz mazāka gan izmēros, gan iedzīvotāju skaita ziņā, un tagad mūsu ir 27. Vai nav pienācis laiks papildināt putnu direktīvu un tās pielikums, lai mums būtu adekvāta vidas politika? Uh, mitrāja politika un bioloģiskās daudzveidības politika. Vēl viens svarīgs punkts. Jūs jūsu prioritāšu vidū pieminējāt arī sieviešu lomu lauku reģionos. Es vēlētos eh, zināt, kā jūs nodrošināsiet vairāk darba vietu tieši sievietēm laukos. Eiropa savās iniciatīvās Eiropas komisija savā iniciatīvā šobrīd ķeras klāt tabaks industrijai. Pie tās mēs vēl atgriezīsimies vēlāk darba kārtībā. Ir vairāk pētījumu par to, ko komisija ir paveikusi ar negatīvo zīmi tabakas nozarē. Šobrīd ir skaidrs, ka ne viss, kas notiek kopīgās lauksaimniecības politikas ietvaros, ir veiksmīgs. Un ja mēs vēlamies apkarot tabakas sektoru, tad tas tiešā veidā ietekmēs sieviešu darbu. Jo lielākā daļa tabakas nozarē strādājošo un ražotāju ir sievietes. Es uzskatu, ka jūsu teiktais ir pretrunā. Tātad jūs apgalvojat, ka jūs mēģināsiet saglabāt eksistējošās darba vietas lauksaimniecībā, tajā skaitā arī tabaks audzēšanā, kurā galvenokārt strādā sievietes, Un kā jūs to domājat nodrošināt? Kāds ir jūsu viedoklis un kā jūs raugieties uz komisijas priekšlikumu tabakas audzēšanas ziņā? Šobrīd Eiropas parlaments šo ziņojumu ir izskatījis jau četras reizes, mēs pie tā atgriežamies atkal un atkal, un visas grupas ir apmēram, politiskās grupas ir apmēram vienotas savā nostājā. Uh, Mēs nevēlamies, lai tabakas audzēšana Eiropā izmirtu, jo mēs uzskatām, ka tai ir droša nākotne vismaz līdz 2013. un arī vēlāk. Tagad Dakordo kungs, Mišel. Merci, madame la ministre, de nous avoir présenté vos priorités. Paldies, priekšsēdētājs kundze, par eh, jūsu izklāstījumu, par eh, prioritātēm. Es esmu priecīga par to, ka ekonomika un lauksaimnieki ir kļuvuši par prezidentūras prioritātē. Jūs gaida grūtas tikšanās, un, protams, jums būs sanāks arī PTO, jo īpaši piecu tuvāko mēnešu laikā varbūt mēs varētu noslēgt Doha, Doha sarunu kārtu Varbūt mēs varētu arī noslēgt citus prioritārus jautājumus, kā piemēram eh, sanitāros jautājumus, eh, dzīvnieku labturības jautājumu dokumentu kopu. Un eh, lai mēs aizsargātu ar mūsu pārtiks rūpniecību Eiropas parlamentā. Un tagad pēdējais no 17 runātājiem Ko tas Lastra kungs? Senjora ministra Espinosa, bienvenida, es un placer. Paldies, godātā ministras kundze. Paldies, ka jūs esat ieradusies šodien runāt mūsu komitejas sēdē. Pēc eh, manām domām jūs piedāvātās politi politikas prioritātes ir ļoti konkrētas, bet man ir viens jautājums. Ko Eiropas Savienība vēlas darīt KPL pārvaldības uzlabošanā. Paldies, saka priekšsēdētāja kungs, pēc e, šī jautājumu. Pēc šiem jautājumiem es vēlētos pateikties uzreiz jau iepriekš. Espinosas kundzei vārds jums. Paldies, paldies priekšsēdētāja kungs. Es e, mēģināšu atbildēt uz jautājumiem. Tiešām mēģināšu. Viegli tas nebūs. Es uzskatu, ka mums atvēlētajā laikā tas vienkārši nav iespējams, bet, kā jau teicu, mēģināšu. Vispirmām kārtām es vēlētos pateikt, ka uz tiem jautājumiem, uz kuriem es neatbildēšu mutiski, es atbildēšu rakstiski vēlāk. Un tagad pie jautājumiem. Kā jau teicu, vēlos atbildēt uz visiem jautājumiem, bet varbūt mēģināšu tos apkopot tematiski. Ernat Gansijas kungam, jūs teicāt, ka līgums starp Eiropas Savienību un Maroku, tajā ir zināmas nepie, nepilnības. Jūs jautājāt par vairākiem tajā iekļautajiem priekšlikumiem. Es vēlētos jums atgādināt, ka šodien mēs runājam par lauksaimniecības nolīgumu. Tas ir tā saucamais asociācijas nolīgums starp Eiropas Savienību un Maroku. Un eh, šos nolīgumus aptrunā Barcelonas process 2000, pieņems 2002. gadā. Jo toreiz mēs vienojāmies, ka būs eh, brīvās tirdzniecības nolīgums līdz 2010. gadam, tātad tas beidzās šogad. Uh, Tas ir process, kurš tika pieņemts 2005. gada novembrī Barcelonā. Toreiz Eiropas padome pieņēma sarunu rezultātā līgumu ar Maroku, un šā līguma ietvaros mēs esam darbojušies līdz šim. Protams, sarunas ir sarunas un līgums ir līgums. Šeit vēlētos piebilst, ka veselē virknei vidusjūras valstu, tajā skaitā arī Spānijai. Tas nozīmē, ka šajās, šajā līgumā ir atrunāta viena klauzula, kurā bija delikātāko un jūtīgāko Eiropas lauksaimniecības ražojuma aizsardzība. Tādējādi mēs aizsargājām mūsu tirgu no Marokas ražojumiem. Tas attiecās uz vairākiem lauksaimniecības produktiem. Un e, tas sevi ietver arī to, ka vesela virkne Eiropas ražojumu tikt aizsargāti. Mēs mēģinājām savietot kopā šīs vēlmes tādā veidā, lai mēs gan spētu nodrošināt adekvātu tirzniecības nolīgumu ar Maroku, gan arī aizsargāt Eiropas ražotājus. Uh, Vēlētos pacelties mazliet metaplānā. Ja mēs runājam vispār par tirzniecības nolīgumiem, tad Eiropas kontekstā nevajadzētu aizmirst to, ka līgumos parasti ir atrunāts arī Eiropai par labu nākošu eksporta nosacījumu, jo parasti tirzniecības nolīgumos eksporta sadaļa ir ļoti liela. Parasti mēs runājam par kvalitatīviem produktiem, uh, Un tas pats attiecās arī uz tirzniecības nolīgumiem vidusjūras reģionā. Runājot par kvalitatīviem produktiem, tad mēs šeit varētu pieminēt tādus lauksaimniecības produktus, kuri ir ražoti Eiropā tika, tikai Eiropā. Šeit es gribētu pieminēt tādas melonas, kuras tiek audzētas tikai Eiropā melone, tikai Eiropā. Melons Marokā patērē ļoti daudz, un es uzskatu, ka mums no Eiropas Savienības puses vajadzētu vairāk piestrādāt pie tā, lai kontrolas mehānismi tiešām būtu tajā līmenī, kāds ir atrunāts šajā nolīgumā. Katrā ziņā jautājums ir ļoti sarežģīts, un dažkārt mēs tiešām novēlojam līgumos ierakstītos laika grafikus. Tas savukārt izraisa veselu reakcijas ķēdīti. Komisija, jāsaka, ir ārkārtīgi strikti uzraugos šos laika grafikus, un tad mums ir mēģ jāmēģina izstrādāt tādus mehānismus, kuri atvieglotu importu un eksportu kontroli šo, šo tirzniecības nolīgumu ietvaros. To varētu uzskatīt par uh, sava veida abu pušu ieguvuma līdzsvaru. Es personīgi uzskatu, ka šajā situācijā, tieši kā jau jūs pieminējāt, un tas ir ticis pieminēts jau vairākas reizes pirms jums, un Spānijas prezidentūra pie tā pie, piestrādās. Šajā situācijā lauksaimnieku padome arī turpmāk izskatīs šos starptautiskos tirdzniecības nolīgumus. Un, protams, mem par to tiks runāts arī parlamentā. Komisija jau ir apņēmusies šo jautājumu izskatīt e, pati savu nosacījumu un noteikumu ietvaros sadarbībā ar Spānijas prezidentūru. Tātad mēs nebūsim vienīgie, kas to uzrauga. Atbild uz jūsu jautājumu. Tātad kontrola ir svarīga, Ja mēs nevarēsim pabeigt šo procesu, tad to turpinās nākošā prezidentūra vai nākošās prezidentūras. Garsīs kungs runāja par kopīgās lauksaimniecības politikas jaunajiem dokumentiem. Spānijas prezidentūra KLP nākotni ir izvirzījusi par vienu no savām prioritātēm, un tas atspoguļojas arī šobrīd izstrādātajos dokumentos un dokumentos visās politiskajās nostājās, kas tiek pieņemtas padomē. Ko tad mēs vēlamies redzēt un sasniegt? Mēs vēlamies redzēt atvērtu diskusiju, jo tikai atvērta diskusija var palīdzēt dalību valstu lauksaimniecībai. Ir jāuzklausa visas dalību valsts, jo visiem ir kaut kas sakāms. Tas attiecās ne tikai uz KLP, bet arī uz citiem jautājumiem. Mēs nevēlamies sagatavot tādu dokumentu, kurām nebūtu uh, atspoguļotas visas idejas un domas, un mēs nevēlamies redzēt to tādu, kas tiktu pieņemts bez diskusijām. Tas attiecās uz finansējumu, tas attiecās uz ieņēmumu nodrošināšanu, uz darba vietām. Šie jautājumi joprojām nav pabeigti. Es jūs iepazīstināju ar Spānijas viedokli, citām dalību valstīm tas ir nedaudz savādāks. Kā jau jūs saprotiet, es šeit neuzstājos Spānijas ministra amatā, es šeit uzstājos kā padomas prieksēdētāja. Bet uh, eh, varu jūs iepazīstināt ar Spānijas pieredzi. Spānijā pirms 30 gadiem bija pieejama, eh, Spānijā ir pieejama tā saucamie lauksaimniecības apdrošināšana. Un eh, raugoties uz situāciju citās valstīs, mēs tiešām esam daudz ieguvuši ar šādu veidu atbalstu. Uh, Un mēs varam ieteikt tādu pašu sistēmu arī citām valstīm, un tas katrā ziņā ir nācis tikai par labu gan mūsu lauksaimniekiem, gan patērētājiem. Iespējams, ka līdzīgu struktūru vajadzētu izveidot arī citās dalību valstīs. Tas varētu būt viens no instrumentiem, ko varētu izmantot tieši tirgus pāraudzības ziņā. Tas ir viens no instrumentiem, pieejami ir arī citi. Un e, par šiem instrumentiem mēs runāsim nākamajā lauksaimniecības ministru padomē. Vēl vēlētos uzsvērt, ka vismaz no prezidentūras puses skatoties, nav pieļaujami tādi mehānismi tirgus uzraudzībā, kur ir ļoti stīvi, jo tirgus mainās un mums ir jāiekļau šie jaunie mehānismi un mainīgā pasaule lauksaimniecības politikā 2020. gadam. Runājot vispārīgos terminos, vēlētos atgriezties trīs gadus atpakaļ. Pirms trīs gadiem dažādu apsvērumu dēļ parādījās klimatologu spekulācijas, kurā, kuras noveda pie būtiskas pārtiks produktu cenu pacelšanās. Cenas pieaug dramatiski, un e, tas noved pie tā, ka, ja pieaug pārtiks cenas, tad pieaug arī citas cenas. Pieauga degvielas cenas, mēslojuma cenas, graudaugu cenas un e, izveidojās sava veida domino kauliņu veidojums, ko palaida pārtiks cenu pieaugums. Tas ir viens no scenārijiem, ko mēs vēlētos izslēgt turpmākajā KLP. Tās izraisīja bāžas ne tikai patērētāja sirdīs, bet arī ražotāja sirdīs. Cits scenārijs, ko mēs nevēlētos redzēt Eiropā, ir noteikti pārtiks produktu tūku, trūkums, kādu to mēs novērojam citos pasaules reģionos. Šobrīd eh, visā pasaulē valda dziļa ekonomiskā krīze, un mēs vēlētos panākt, lai lauksēmniekiem un lopkopiem būtu adekvāti ienākumi. Līdz ar to ik viens, kurš piedalās pārtiks ražošanas ķēdītē, saņemtu tādu atalgojumu pēc padarītā darba. Vēl bez tam Spānijas prezidentūrā mēs uzskatām, varbūt, ka paies nedaudz gadu, kuros mums būs jāpadara samērā daudz. Un eh, tāpēc mēs vēlētos pēc iespējas samazināt visa veida svārstības. Mums Eiropā ir jāpieņem lēmums par tādu mehānismu pieņemšanu, kas pēc iespējas samazinātu svārstības. Jo svārstības, kā jau mēs zinām, dažkārt ir pozitīvas, bet dažkārt negatīvas. Pozitīvās mēs atbalstam, bet negatīvās mums vajadzētu izslēgt. Nākamais. Vairāk deputāti uzdeva citus jautājumus. Viens bija par meža saimniecību, un citi deputāti uzdeva jautājumi par mesainiecību saistību ar patreizējo finanšu krīzi, klimatu un lauksaimniecību. Bet uz šiem jautājumiem es atbildēju jau vidas komitejā. Nākamais jautājums - nodarbinātība lauksaimniecībā. Vēlētos pateikties un Tas ir tāds vispārējs dabas apgalvojums. Ja mēs izanalizējam un izvērtējam pēdējo mēnešu rezultāts un ekonomiskās krīzes ietekmu uz lauksaimniecību, tad aina būs samērā skaidra. Statistika saka vienu, bet secinājumam vajadzētu būt sekojošam. Gan Eiropas Savienības līmenī, gan uh, Dalību valstīs lauksaimniecības sektors ir zaudējis vismazāk darba vietu. Tie ir citi sektori, kas tās ir zaudējuši lielā mērā. Un tomēr, ja mēs skatāmies uz eh, saistību starp tiem lauksaimniekiem, kuriem teritorijās nav darbu, tad lielākajā daļā Eiropas Savienības dalību valstu skatījums uz lauksaimniecības sektoru ir samērā pozitīvs, jo lauksaimnieki vēl joprojām strādā ar zinām kaut nelielu tomēr peļņu. Tāpēc lauksaimniecība patiesībā ir ieguvusi šīs krīzes rezultātā. Protams, ka krīze lauksaimnieks ir ietekmējis ļoti smagi. Un e, tas ir viens no sektoriem, kāpēc mēs vēlētos redzēt, lai darba vieta nodrošinājums tiktu saglabāts, un tie ir arī citi no mūsu mērķiem, kurus mēs mēģināsim īstenot prezidentūras laikā. Ja mēs eh, pēc tam runājam par kopīgo lauksaimniecības politiku un Eiropas Savienību, tad eh, mēs nekādā gadījumā nevaram runāt par 27 dalību valstīm, un eh, kopīgai lauksaimniecības politikai ir jāmēģina apkopot viss labā pieredze, kur ir dažādās dalību valstīs. KLP ir jābūt taisnīgai, jā, piekrītu, un tomēr KLP ir jāatbild uz tām dažādajām prasībām un specifiskajiem uzdevumiem dažādos reģionos. Viens no deputātiem uzdeva jautājumu. Tas bija Sekarestī kungs, ja pareizi atceros. Jūs runājat par to, ka mums ir nepieciešama tāda lauksaimniecība, kas nodrošinātu atbilstību daudzveidībai, un ir arī dažādā izmēra lauksaimniecības. Un jūs teicāt, ka KPL ir viena un kopīga. Mums ir jāmēģina rast atbildes IKP ietvaros uz dažādiem jautājumiem. Protams, ka dalību valstīm ir subsidiaritāte, dalību valstīm ir iespēja pašām izvēlēties metodas, bet ja mēs skatāmies uz konkrētiem sektoriem lauksaimniecībā, tad e, ir dalību valsts, kuras labāk tiek galā ar konkrētiem izaicinājumiem dažādu iemeslu dēļ. Piemēram, ir dalību valsts, kurās klimata situācija ir labāka vai sliktāka, bet mēs runājam par iekšējo tirgu, kas ir lielākais pasaulē. Un e, pie tam mums visiem nav vienāda gaume, mēs ēdam dažādi, mēs pieprasam dažādas lietas, mēs vēl nākam no dažādas gastronomiskās kultūras, un tā arī ir mūsu bagātība, un es domāju, ka mums, mums to vajadzētu izmantot Eiropā, un Eiropas lauksaimniekiem to vajadzētu izmantot un uz to atbildēt. Eiropā eksistē tik liela daudzveidība, ka mums vajadzētu mēģināt rast līdzsvaru starp pieprasījumu un piedāvājumu, un tas jau ir Kapulas kunga teiktā sakarā. Jūs runājāt arī par piena sektora, nie, piena sektora dzīvības niecību. Runājot par lopkopību, tad vispār šis jautājums ir ļoti delikāts, jo runa iet par ražošanu, lauksaimniecības produktu la ražošanu, kas prasa ļoti ilgu laiku. Piemēram, piens, ja mēs gribam dzert svaigu pienu, tad uh, lielāka atbildība ir jāuzņemās arī uh, ražotājiem, jo svaigs un kvalitatīvs piens prasa arī adekvātu uzraudzību. Bet eh, svaigu pienu var dzert, eh, es gribētu teikt, netālu no fermas, bet runājot par govi un tās aizsardzību, ja govs ražo un no tās var izsā, izslaukt labu pienu, tad govs izaudzēšana līdz pirmajai laktācijai prasa ļoti ilgu laiku, tas prasa gandrīz gadu. No vienas puses eh, mēs nevaram pieprasīt tūlītēju rezultātu, mēs nevaram atbildēt uz pieprasījumu tūlīt, jo tas vienkārši nav iespējams. Mums ir jāmēģina kaut kādā veidā sabalansēt un jāsniedz kaut kas vietā lopa īpašniekam brīdī, kamēr tas audzē govi vai goteņu līdz pirmajai laktācijai. Tas ir novedis līdz situācijai, kurā dažādās augsta līmeņa darba grupās, kuras šobrīd strādā gan padomē, gan komisijā, tiek izskatīts šis jautājums. Taču viens aspekts skar tieši piena sektoru, un eh, mēs esam mēģinājuši sagatavot rezultātu apkopojumu, un šobrīd mūsu prezidentūra tiešām pievērsīsies šim jautājumam. Mums e, ir bijusi iespēja izvērtēt statistikas rādītājus un tirgus svārstības pēdējā laikā, un komisija šobrīd, kā jau pieminēja, ir izveidojusi augsta līmeņa darba grupu, kas mēģinās izstrādāt ilgtspējīgas attīstības nosacījumus. Kā jau jūs teicāt, mums ir jāmācās no krīzes un mums tā ir jāizmanto cik vien tas ir iespējams. Vai mums ir nepieciešami citi instrumenti? Jā, es uzskatu, ka mums ir jāpārvalda tirgus adekvāti. Un šeit vēlētos pieminēt vēl vienu aspektu. Piemēram, mums patīk tā vai cita lieta, mums patīk tā vai cita rīcība. Mums ir jābūt kā savu veidu virves dejotājiem, kā noturēt līdzsvaru, bet vienlaicīgi mēs zinām, ka iešana par virvi ir saistīta ar riskiem. Varbūt, ka mums ir nepieciešams eh, apakšā palikt uztveršanas tīklu vai piesiet virves dejotājam pie jostas eh, trosi, lai, ja viņš krītot, tomēr nenokrīt un nenositās. Runājot par šādu veidu aizsargu tīklu, mums ir nepieciešams izveidot tādu ap ikvienu produktu, jo katru produktu pārbaudīt mēs nevaram. Mums ir nepieciešams eh, nodrošināt šādu, šādu aizsardzības tīklu ne tikai produktiem, bet arī nodarbinātībai un ekonomikai. Izskatās, ka es esmu atbildējusi uz lielāko tiesu jautājumu. Un eh, vēl, protams, varētu pieminēt piena sektoru un e, to lomu, kāda būtu jāspēlē lauksaimniecībai iekšējā tirgū. Tika runāts arī par PTO. Es piedara pie tiem cilvēkiem, kur uzskata, ka mums ir jānonāk situācijā, kurā Dohas raundā sarunas ir jāpabeidz un jānonāk pie līguma pēc iespējas ātrāk jo tieši kā jau lauksaimniecības komisārs teica, Dohas sarunās mums ir jāpanāk vienošanās, pie tam pozitīva vienošanās, jo tik daudz, kas jau ir panākts kopīgajā lauksaimniecības politikā, mēs esam īstenojuši veselu virkni reformu, mēs esam piedzīvojuši izmaiņas, milzīgas izmaiņas, daudz cilvēkus ietekmējošas. Tagad varbūt mūsu galvenais uzdevums būtu izskaidrot to iedzīvotājiem, aizsargāt šo reformu argumentāciju. Es jau teicu, ka mums ir vairākas prioritātes. Ko mēs esam panākuši? Mums vajadzētu runāt arī par pārtiks ražotājiem, kas ir tik ārkārtīgi svarīgs Eiropā. Mums ir jārunā arī ar citiem ražotājiem un uzņēmumiem, kurus varētu atbalstīt starptautiskajā tirgu, ko mēs vēlētos redzēt tomēr liberalizētāku. Jēglas kundze jau savā jautājumā pieminēja, ka varētu izveidot savu veidu darba komandas. Protams, strādāt komandā ir ārkārtīgi būtiski. Es tikai vēlējos pateikt, ka es atbalstīšu komisāru, komisārs viņu dalbā, darbā, un mūsu viedoklis ir samērā vienots. Patiesībā mums ir perfekts trio, ja mēs vēlamies aizsargāt lauksaimniecības un zivsaimniecības sektors. Mēs runājām par sieviešu lomu. Es pieminēju sieviešu lomu lauksaimniecībā un laukos. Varbūt es pateicu kaut ko tādu, kas netika adekvāti uzsvērt, uztverts. Vienu vēlētos pateikt pilnīgi konkrēti. Mēs nevienu nepiespiedīsim izpildīt standartus. Mums ir jārunā par vienlīdzību. Un runājot par vienlīdzību, es personīgi uzskatu, Tas būs personīgs viedoklis. Es iestājos par sievietes lomas stiprināšanu lauksaimniekos, lauksaimniecībā, un es uzskatu, ka viņai, viņa ir pakļauta dubultai diskriminācijai. Pirmais, pirmkārt kā sieviete, un otrkārt kā lauku iedzīvotāja. Ko mēs varētu darīt? Tas nedrīkst maksāt pārāk daudz. Aņokungs jau pieminēja, ka sievietes strādā ar uh, cūkām, ar vistām un arī ar motoriem, ar traktoriem. Bet kam pieder zemnieku saimniecība vai ferma? Vai tas ir vīrietis, vai ta, tas ir piemēram sieviešu kooperatīvs? Mans jautājums ir, kā, kurš saņem atbalstu no lauksaimniecības fonda? Es vēlos par to runāt, jo bieži vien sievietes strādā, bet Eh, naudu saņem kāds cits. Nevienmēr papildus atbalsts lauksaimniekiem nāks par labu sievietēm, jo sie līdz sievietēm nauda reti kad nonāk. Mums vajadzētu uzsvērt vienlīdzības aspektu. Es eh, ceru, ka jūs mani saprotat pareizi. Bet, eh, ja mēs neko nedarīsim, tad diez vai Pietiks ar to, ka mēs palielināsim subsīdijas lauku reģioniem. Ja mēs vēlamies redzēt plaukstošus lauku e, e, rajonus, tad mums ir nepieciešams vairāk domāt par sievietēm. Jo, ja mēs to nedarīsim, tad e, lauku reģioni nezaļos, kaut vai bioloģiski iemeslu dēļ, ja ne citu. Es ceru, ka mēs visu šo iespēju izmantosim. vienlīdzība nodrošinās mums visiem vienlīdzīgas iespējas. Jā, izskatās, ka es esmu atbildējis uz lielāko tiesu jautājumu. Pēdējā atbild bija Seperis kungam. Es nedomāju, ka cilvēku piesaistīšana lauku reģioniem, ka tam būtu jānotiek ar spēku. Runājot par izcelsmes marķējumu, Mēs varam konkurēt starptautiskajā tirgū, un man patiesībā ne, mani neinteresē, kāds būtu šis marķējums, bet, protams, ka izcelsmes produktam, kurš ir ražots lauksaimniecībā, šobrīd tūkstošiem darba devēju lauksaimniecībā pieturās pie nacionālajām vadlīnijām, izsakojamības marķējumam. Ja šīs vadlīnijas nav izstrādātas, tad eh, mums nav iespējas arī tās kontrolēt. Tieši tādā pašā veidā, ko mēs darīsim, ja no laukiem aizplūdīs jaunieši? Jauniešu un sieviešu jautājums jau ticis risināts daudzas reizes, debats ir bijušas garas un karstas bet līdzsvars ir jāiegūst ne tikai šajās divās iedzīvotāju grupās. Runājot par lauksaimniecības politiku un jauniešiem, tad īpašais varbūt ir tas, kas mums nav izdevies pārunāt sievietēm par sieviešu jautājumu. Ir viena dalība valsts, kurai ir pozitīvā diskriminācija, un viņiem tas ir izdevies ļoti veiksmīgi. Jo Eiropas Savienības līmenī neviena direktīva šādu atbalstu neparedz. Cita doma, kas šeit parādījās, tas bija Martīnes kungs, bija jautājums par budžetu un KPL. Ko prezidentūra domā par budžetu? Mēs uzskatām, ka Šobrīd vēl ir pāragri runāt par konkrētiem budžeta skaitļiem. Jūs arī mani nedzirdējāt un nedzirdēsiet, nosaucam konkrētu summu, es runāju par pietiekamiem budžeta līdzekļiem. Kāpēc nekas konkrēts? Jo es uzskatu, ka ikvienam budžeta postenim ir jātiek izveidotam atsevišķi, un kad mums ir izveidots kopīgas politikas un kopīgas nozaru kategorijas, tad mums ir zināms, cik ir kopīgais budžets, un tad mēs to varam sadalīt. Pieņemsim, ka mums ir simts dažādas kategorijas, kuras mēs vēl pēc tam sīkāk sadalām. Jā, ļoti labi, bet kādam būs jāuzņem, jāuzņemās atbildība par šiem budžeta posteņiem. Un tas jau ir grūtāk. Mūsu doma būtu sekojoša. Vispirms izveidot politiku, vispirms noskaidrot, kādas ir vajadzības budžeta ziņā, tad noskaidrot, cik lielu budžetu mēs vēlētos redzēt, un tad raudzīties uz tā īstenošanu un ieguvu nākotnē. Tieši kā jau Martīnes kungs teica. Es tikai to varbūt nedaudz pārfrāzēju. Nākamais - attīstības palīdzība. Šeit tika pieminēta Maroka jau vairākas reizes. Es personīgi uzskatu, ka ir jābūt skaidram. Eiropa ir galvenais palīdzētājs pasaules ziņā attīstības valstīm. Mums ir jāpalīdz radīt labklājību arī citās valstīs, jo tas nāk par labu mūsu labklājībai Eiropā. Tas prasa papildus ieguldījumu un eh, lielu vēlmi, un tomēr uzskatu, ka mums to izdosies panākt. Tas ir saistīts gan ar paudžu maiņu, gan ar to, kāda ir apstākļi citās valstīs Un tas ir viens no galvenajiem jautājumiem, kas mums ir jārisina attīstības palīdzības sakarā. Lefola kungs runāja par vidas dimensiju. Tīri loģiski raudzot, raugoties un izvēra, izvērtējot situāciju, es pieminēju šos jautājumus jau savā ievadrunā, un eh, tajā uzsvēru, ka lauksaimniecības politikai ir jātiek skatītāji ne tikai vēsturiskā gaismā. Piemēram, visiem ir skaidrs, ka lauksaimniecības produktiem ir jābūt veselīgiem un labas kvalitātes, bet savalkot kopā lauksaimniecību ar vidi, ir ļoti svarīgi saglabāt dzīvot spējīgu dzīvot spējīgus Eiropas laukus, jo Eiropas lauki ir arī Eiropas nākotne, to mēs bieži aizmirstam. Uh, un eh, tas ir ieguldījums arī cīņā pret klimata izmaiņām. Ir vesela virkni citu jautājumu, kurus mēs varam diskutēt dažādos līmeņos. Jūs izteicāt ne tikai jautājumus, bet arī dažādus komentārus. Viens pavisam konkrēts jautājums tika uzdots par Grieķiju. Un eh, es uzskatu, ka tas būs viens no punktiem, kuru prezidentūra izskatīs tuvākajā ministra padomē. Mēs mēģināsim atrisināt tās problēmas, ar kurām sas, sastopas Grieķija lauksaimniecības ziņā. Lo que planteaba eh, la señora Cañete de reparto justo y equitativo, creo que le he contestado cuando contestaba. El... Un runājot par godīgu sadalījumu, es gribētu sacīt. Tā, tāpat, kā es atbildēju par eh, saistībā ar biodaudzveidību. Vērlatu kungs eh, uzsvēra lauksaimniecības nozīme. Var jau būt, ka tas, ko es saku, īsti nav ar to saistīts, bet es tomēr gribētu paturpināt. Biodaudzveidība ir daļa no lauksaimniecības. Mē, mums vajadzētu arvien vairāk eh, piešķir, eh, pievērstam uzmanību, nodrošinot biodaudzveidību nākotnē lauka apgabalos. Un uh, lauka apgabaliem jābūt uh, dzīviem, daudzveidīgiem, nevis kaut kādai vienai kultūrai, kas uh, tad pakļautu riskam tās audzētājus. Un tagad es gribētu sniegt mazliet detalizētāku paskaidrojumu saistībā ar Kortes kunga uzdotajiem jautājumiem. Un eh, daudzi citi runātāji arī piemin, pieminēja šo vispārīgo tematu. Protams, šī nesadarība ir ļoti acīm redzama. Un to es jums pierādīšu. Kopējā lauksamniecības politika ir, tā ir jābūt tādai, ka mēs to varam turpināt arī pēc 2013. gadā, un uh, tad šai politikai piešķirtajam budžetam jābūt samazinātam. Tomēr mums tas nebūtu jāuztver kā nespēja stāties pretī lielajiem izaicinājumiem, kā piemēram klimata izmaiņas un uh, biodaudzveidības saglabāšanu, un tas ir arī saistīts ar tūkstošgades attīstības mērķiem, ar eh, nodrošināšanu ar pārtiku, tā lai visas pasaules iedzīvotājiem, visiem pasaules iedzīvotājiem būtu pietiekami daudz pārtiks. Un līdz ar to lauksaimniecība un lopkopība ir jāuztver kā daļa no visa šā lielā konteksta. Ir cilvēki, kas dzīvo laukos. Starp šiem cilvēkiem, kas dzīvo laukos, ir arī sievietes, kam būtu jābauda līdzvērtīgs status, kā vīriešiem, kā, kuri strādā laukos. Bieži vien laukos uh, saražotie produkti uh, tiek pārstrādāti, un šī pārstrādes rūpniecība arī uh, būs tāda, kam būs jāpielāgojas jaunajiem izaicinājumiem. Un uh, tai arī būs jāmainās līdz 2020. gadam. Es uzskatu, ka labākais scenārijs, ko mēs varētu sev noteikt, būtu nodrošināt mūsu lauksaimniecības produkcijas un mūsu lauka apvidu konkurētspēju. Mēs esam izveidojuši augsta līmeņa grupas, kas strādā ar šiem jautājumiem. Un tiks izstrādāta arī lauka attīstības programma, lai stiprinātu lauka apgabals. Un līdz ar to mums vajadzīga arī drošības tīklu, kuru, eh, kuru tad eh, noteiks eh, nākošā, nākošajā februāra ministru padomē. un mums jābūt spējīgiem arī atbildēt uz lauksaimniecības jomā valdošo krīzi un arī uz tirgu nestabilitāti. Un tas attiec uz visu šo pārtikas ķēdes problēmu, problēmu loku. Kā prezidentūra varētu rīkoties, lai visi šie jautājumi tiktu atrisināti? Un katram ķēdes posmam ir jābūt stiprinātam, un debates līdz ar to var doties pāriet uh, citā statusā, citā līmenī, ne tikai tajā, uh, kas uh, ne tikai tādas sarunas, kāds norisinājis padoms līmenī. Te ir runa par uh, mūsu konkurētspēju, un es jūs aicinu, dāmas un kungi, arī strādāt pie šī jautājuma, jo es uzskatu, ka tieši stiprinot mūsu konkurētspēju, mēs varam rast atbildes uz veselu virkni jautājumu. Protams, eh, te ir daudz problēmu saistībā ar vienotā tirgu vienoto tirgu organizēšanu. Es domāju, ka mans laiks ir eh, iztecējis. Es eh, vēlreiz jums apņemos eh, rakstveigā atbildēt uz jautājumiem, uz kuriem es līdz šim nevarēju atbildēt mutiski. Jo, nu, laiks, man atvēlētais laiks ir beidzies, bet es atbildēšu uz jautājumiem, kurus es līdz šim nesmu skārusi. Varbūt, ja es kādu jautājumu būšu aizmirsusi, jūs man to atgādināsiet. Te izskanēja viedoklis, ka, lai reformētu KLP, mums ir jāiziet no Eiropas konteksta. Mums ir, piemēram, jāsalīdzina dati no Eiropas Savienības un ASV. Un tādā veidā mēs nodrošināsim arī caurskatāmību, bet mums ir arī jāiz, jāveic cita analīze, ko dara Šveice, piemēram, vai Japāna. Japānā pat labam ir tāda lauksaimniecības politika, kas būtībā atbilst kopīgai lauksaimniecības politikai. Es te runāju par valsti, kas visiem ir pazīstama, nu, par vairākām valstīm, par ASV, par uh, Šveici, bet es jums varētu dot arī, eh, sniegt arī citus piemērus. Neaizmirsīsim, ka mēs runājam par konkrētu tēmu, un um, Pārtiks drošība ir tēma, kuru nevienu attīstīt, neviena attīstībā, attīstītā valsts nevar atstāt novārtā. Te mēs runājam par mūsu pienākumu nodrošināt šo eh, pārtikas eh, nodrošinājumu. Un es domāju, tūkstošgads attīstības eh, mērķi atspoguļo šo virzību. Mēs esam jūsu rīcībā. Paldies! Bene, grazie, davvero, cara Elena. Liels paldies! Saka priekšstādātājs, paldies Espināls kundzei par to, ka jūs tiešām uh, atbildējāt uh, uz daudziem jautājumiem. Es esmu pārliecināts par to, ka turpmāko sešu mēnešu laikā Mums būs ļoti intensīvas sadarbības eh, posms starp eh, Eiropas parlamentu un padomu. Eh, tagad lūdzu nelie minūte pauzes, un tad mēs atgriezīsimies pie darba. Paldies! Tu gribēsi ņemt?

Riprendiamo i lavori. Atsāksim darbu, saka priekšādātājs. E terminato il minuto di silenzio? Klusuma minūte ir beigusies, tā gan bija jāsaka diezgan skaļi. Riprendiamo i lavori con la presentazione. Atsākam darbu un tālāk ķersimies pie pētījumu par tabaku un prezentāciju šai saistībā. Bene, riprendiamo allora. Tātad vēlreiz, saka priekšsēdājs, atsāksim darbu un gribu mūsu vidū sveikt doktoru Udo Kienli, kas ir šī pētījuma autors. Gribu pateikties komisijas pārstāvjiem, kas ir šeit. Kīmlis kungs, jums 15 minūtes dodam. 15. Lai varat izstāstīt mums savu prezentāciju, un tad pēc tam tālāk būs tādas intensīvas, bet gan īsas diskusijas, viedokļu apmaiņu, un mums darba kārtībā vēl ir citi jautājumi, tāpēc mums diezgan strauji jātiek galā ar visiem šiem darba kārtības punktiem, ja vēlamies pabeigt darbu laikā, ja vēlamies nonākt līdz lauksaimniecību vai apgabals ar nelabvēlīgiem dabas apstākļiem. Kilis kungs, lūdzu. Priekšsādātāji, paldies, dāmas un kungi. Paldies par šo iespēju runāt ar jums. Pētījums par tabaku kā jūs zināt, tabaka, vis, tabakas izstrādājumi vispār ir ļoti delikāts jautājums. No vienas puses ir lauksaimnieki, no otras puses sabiedrības veselība un patērētāja organizācijas, kas nebūtu negrib veicināt tālāku tabakas audzēšanu. Mums ir pētījuma programma, tajā bija ietverta ne tik vien akadēmiķi un ekonomisti, bet tur bija arī lauka attīstības speciālisti no Spānijas. Man bija apmēram pusgads pētījumu sagatavošanai. Un pētījuma posmi eh, balstījās uz vairākiem dokumentiem, kas jau tika sagatavot gan komisijā, gan, ko savutīja revizijas palāta. Eh, un mēs bijām kā koordinators visam šim darbam. Uh, Mēs tikāmies ar Eiropas tabakas audzētāju organizācijas pārstāvjiem, ap, lai apvainītos ar viedokļiem ar viņiem par tabaku un šo jautājumu. Galvenie fakti saistībā ar tabakas reformu. Tas sākās ar paziņojumu, ko nāca priekšā Romano Prodi, paziņojot, ka tabaka ir neilgtspējīga raža un līdz ar to subsīdijas pamazām jāizbeidz. Pēc tam nāca padoms lēmums tika izveidota politika subsīdiju pakāpeniskai samazināšanai, tad nonācām pie otrā posma, kas nozīmē, ka 50% no subsīdijām jau tika no atņemtas, un tad nākamajā gadā bija paredzēts diversificēt, jeb dažādot šīs eh, ražas, lai izvairītos no kļūmēm. Tātad kāpēc diversifikācija ir tik sarežģīta? Nu, parasti tabaka tiek audzēta ļoti mazās saimniecībās. Tas, nā, tas notiek tā vēsturiski iemeslu dēļ, jo, jo daudzos reģionos, kur tiek audzēta tabaka, tā tiek audzēta jau vairāk kā 500 gadus. Un vienmēr tabaka ir bijusi tā kultūra, kas devusi darba vietas ģimenei, kas devusi iztiku. Tātad 95% no tabakas audzētājām saimniecībām Eiropas Savienībā ir ar mazāk kā 15 hektāriem. Pārsvarā apmēram 5 hektāri ir platība, kurā tiek audzēta tabaka šādās saimniecībās. Un viņu galvenie ieņēmumi ir tieši no tabakas audzēšanas. Līdz ar to, protams, kļūst skaidrs, ka diversifikācija var īstenot tikai tad, ja ir ļoti, ja ir kultūra ar augstu pievienoto vērtību. Ja nē, tad šīs saimniecības vienkārši jāslēdz un jāmeklē citi ienākuma avoti. Nākamais aspekts ir dzimuma jautājums. Ļoti daudz tabaks audzētāji ir tieši sievietes lauku apvidos. Un te jūs ļoti labi redzat uh, grafikā, kā tas izpaužas. Tabaks sektors uh, ir vienīgais lauksaimniecības sektors, kur ir daudz lielāks procentāls sieviešu nodarbināto skaits, kur sievietēm piedara saimniecības nekā jebkurā citā lauksaimniecības sektorā. Parasti pat par 10% vairāk saimniecība piedara tieši sievietēm šajā sektorā. Nu un tad ir arī problēma, kas saistīta ar to, ka nodarbinātība lielākoties arī ir tieši sievietēm. Tātad darba vietas ir tieši sievietēm, vai tās ir kaut kādas ģimenes radinieces, vai varbūt pagaidām kādas eh, sievietes, kas pieņems pagaidu darbā. Otrais posms, ko mēs eh, pētījām laikā atklājām, ka īpaši tabakas audzētavās ar, ar darbiniecēm sievietēm, tās tieši tās ir pārsvarā tās mazās saimniecības Mēs runājam par to, ka vairāk darba vietu vajadzīgs sievietēm, tad tādā gadījumā tiešām tas ir ironiski iznīcināt šo tabaks audzētāju sektoru, ja tieši tur viņām ir visvairāk darba vietu, tieši salīdzinot ar vīriešiem un citiem lauksiem sektoriem. Tad, kad komisija sāk izstrādāt tālāko politiku, eh, parādījās divas eh, nelielas detaļas, kas tomēr radīja milzīgas sekas. Tātad bija izvērsts ietekmes novērtējums, ko organizēja, ko īstenoja komisijas darbinieki, un viņi sada, sagatavoja tabakas kultivāciju ar cietajiem, kvie, cieto kviešu audzēšanu. Un, eh, ja, ja tika salīdzināti reālie ieņēmumi šādai kultūrai, tad eh, šiem kviešiem eh, ieņem bija augstāki. Bet tā nav taisnība, jo saimnieki, saimnieki zemnieki ne tik daudz meklē peļņas avotus, bet gan e, šos vispārējos ieņēmumus. Tātad runa bija par bruto ieņēmumiem, un šai gadījumā tabaks jomā šādu ieņēmumu bija visvairāk, un tāpēc viņi varēja šīs saimniecības uzturēt. Vēl viens jautājums bija šāds. Pastāvēja regula kas noteica, ka komisija var apmaksāt uh, dažāda veida pētījumus un projekts, kas saistīts ar tabakas audzētāju diversifikāciju. Bet tad, kad tika pieņemta šī regula, tad līdzekļi no centralizēta komisijas pieejas tika nodot tādāk nacionālajām dalībvalstu valdībām. Un tādējādi komisija zaudēja kontroli. Nu, tā varētu teikt, zaudēja kontroli pār tabakas diversi audzētavu diversifikāciju, sektoru diversifikāciju. Un jāsaka, tas bija kā tāds ahilē papēdis. Nu, un tagad esam nonākuši pie situācijas, ka mums ir 81,500 tabakas audzētavu, kam kopā, kas kopā izmanto 115,000 hektāru. 95% no šīm eh, saimniecībām ir jāslēdz, jo tās nebūs ekonomiski darboties spējīgas, ja tās neaudzēs tabaku jo tās varēja darboties tikai uz subsīdiju palīdzību, ar subsīdiju palīdzību. Ja tas tā notiks, tad tādā gadījumā tabaks kultūra iznīks. Tā visa rezultātā zudīs 250 līdz 280 tūkstoši darba vietu lauku reģionos. Tabaka, protams, netiek audzēta visās valstīs, bet lielākoties tā tiek audzēta Itālijā, Polijā un Spānijā. Uh, arī Grieķijā, Bulgārijā tiek audzēta tabaka. Ir īstenoti četri pētījumi tātad par diversifikācijas iespējām. Viens no šiem pētījumiem bija projekts, ko apmaksāja Leonardo da Vinci programma, uh, eh, Astra projekts, tas sauktais Astra projekts, kur tika runāts par to, kā tabaks audzēšanā nodarbinātie kas ar viņiem varētu notikt nākotnē. Vēl vienu projektu finansēja Itālijas ministrija, kur arī tika runāts par to, kā modelē tabaks nozari. Tad bija projekts eh, par diversifikāciju šajos tabaks audzēšanas reģionos, nu un tagad šis CO GR ziņojums eh, pēc regulas spēkā stāšanās, tātad pēc izvērtējums par pasākumiem. Visi šie pētījumi ir īstenot, bet jāsaka, nesam nonākuši ne pie kādiem saprotīgiem, sapratīgām alternatīvām tabaks audzēšanai. Tātad, cik tad liela iespēja ir īstenot diversifikāciju, dažādot šo sektoru. Skatoties uz šīm mazajām saimniecībām, kur, piemēram, ir viens hektārs, kur ir. Tad šeit ir apmēram 12,500 eiro ieņēmumu. Fermerim, kam ir 4 hektāri, parasti uh, ir tā, ka viņi apstāda vienu hektāru ar tabaku un saņem līdzīgu veidu ieņēmumus, un tad ir, eh, ir arī citas audzētājs. Ja vēlamies nodrošināt alternatīvas, tad tādā gadījumā jāpanāk vismaz zināms ieņēmumu līmenis 12 tūkstoši eiro apmērā. Ja ne, tad eh, jāsaka, ar mazākām naudas summām šie cilvēki nevarēs izdzīvot. Tālāk, Itālijas piemērs. Itālijā pieejami ļoti labi statistikas dati par lauksaimniecību un tabaks audzēšanas sektoru. Un mēs salīdzinājām datus, Itālijas statistikas datus, tātad par dažādiem modeļiem, lauksaimniecības sektoriem, piemēram, augļu kopībā, putnu kopībā, graudaugu kultivēšanā. Uh, lopkopībā un tam līdzīgi. Ko mēs secinājām? Eh, attiecībā uz saimniecību apmēru raksturi lielumu bija tāda, ka lielākoties lielākā daļa saimniecība izmantoja eh, kādu konkrētu lauksaimniecības schēmu, ja plānu, un tā zināmā mērā ir arī problēma. Jo mazākām saimniecībām ir vajadzīgi augstāki ieņēmumi, Un līdz ar to viņam, viņām vajadzīgi lielākoties arī vairāk darbinieki. Kāds tad ir šīs reālās alternatīvas? Par to diskusijas ir bijuši daudz pētījumu tāpat. Un tātad vai varbūt kāda ekonomiskā darbība ārpus saimniecības šiem darbiniekiem uh, vai varbūt var audzēt kādus aromātiskos un medicīniskos augus, var nodarboties ar lauku turismu, ar ūdens kultūru, akvakultūru, ar um, zirgu audzēšanu, augļu audzēšanu, augļu ražošanu. Kādas jaunas kultūras tad var audzēt? Bet, nu, jāsaka, ka diversificēt konstatējumi ir diezgan neiespējami, jo tās tabaka tiek audzēta tādos lauku reģionos, kur ir uh, au, jau augsts bezdarba līmenis, tātad citas ekonomiskas darbības ārpus saimniecības nebūs tik viegli atrodams. Uh, enerģi, enerģētiskās kultūras var audzēt tikai tad, ja ir plašs, ir lielāks mm, saimniecības. Nu, tas apmēram 22 tūkstoši, apmēram 5 no šiem 22 tūkstošiem varētu audzēt šādas enerģētikas kultūra, enerģijas kultūras. Aromātiskie medicīnas augi arī tas izrādījās ļoti sarežģīti. Uh, jo lielākoties šie produkti nāk jau no mazatīstītajām valstīm, respektīvi attīstības valstīm. Un e, Eiropā ir ļoti maza sadarbspēja šai jautājumā, un tad ir ļoti daži e, piemēri, e, un jāsaka, hektāru daudzums, ko varat izmantot šādiem mērķiem, ir salīdzinoši mazs. Nu, un lauku turisms lielākoties jau ir pasākums, kas ir līdz, līdz visam potenciālam īstenots. Nu tā tad atsevišķi vēl aspekti. Mazajām tabaks audzēšanas saimniecībām ir vajadzīga tātad augsts pievienotās vērtības kultūras. Ir vajadzīgi papildus ieņēmumi, nu piemēram, piemēram, fermās ar pieciem hektāriem, hektāriem varētu uh, izveidot, ar, audzēt arī cāļus Bet pieredze liecināja par to, un tas bija pirms diviem gadiem, ka strauji pieauga uh, barības izmaksas, un ja nav pietiekami daudz zemes, un ja vēlties graudus ražot paši, ar ko barot cāļus, tad tādā gadījumā šīs barības cenas pieauga ļoti un rezult, uh, lielā mērā, un rezultātā tas nebija risinājums nevienam. Tālāk uh, graudaugi. Nu, tas arī lielākoties saistīts ar lielajām uh, Uh, lielajām saimniecībām. Tālāk arī sadi, studējām uh, augļu un dārzeņu tirgus. Pētījums bija ļoti ilgs, to apmaksāja Agri ģenerāldirektorāts. Tas notika sestās pamatprogrammas ietvaros, un tur tika pētīts, kāda varētu būt augļu un dārzeņu tirgus nākotne, un vai Ziemeļvalstis varētu e, importēt šos produktus e, bez jebkādām papildus izmaksām. Nu, lielākoties e, tabakas audzētāju teritorijās jau lielā mērā tiek audzēti augļi un dārzeņi, un visas šīs teritorijas lielākoties ir pakļauts riskam, ka riskam, ka viņu produkcija var izkonkurēt imports no trešām valstīm. Un, ja salīdzinam e, saimniecību skaitu šajos reģionos, piemēram, Maķedonijā, uh, tad redzam, ka apmēram 7000 dārzeņu audzēšanas saimniecība ir šādām maķēm. Ja mēs tagad e, mēģināsim vēl tām pievienot 60 tūkstoši šādu audzētāju, tad jāsaka, mēs visu šo tirgu še reģionā izkropļosim, jo cenas kritīsies un visas saimniecības beigu beigās bankrotēs. Tātad tas arī nav nekāds risinājums. Nu tātad. Tāds nu ir šis pārskats par iespējām, Un te nu jūs redzat, šai, šai, šai, šai ziņā jūs redzat, kurā kategorijā cik saimniecības ietilpst. Jūs redzat, tātad šīs um, saimniecības, kas ir 21 tūkstots ar mazākā 15 sektāriem, un viņiem tieši ir visvairāk apdraudātais, tas ir tieši visvairāk apdraudātais sektors. Tātad, kas tad ir noticis kopš 2004. gada, kad tika uzsākta tabaks reforma? Viena no reformas radītajām sēkām bija, viens bija šāds rezultāts e, pietekmes novērtējuma rezultātā, kas tika iznos 2003. gadā, tika paredzēts, ka reforma, pēc reformas notikšanas cenas pieaugs. Nu, zināmā mērā tā arī bija. Bet vēl turklāt pieauga, notika arī tas, ka tabaks uzkrājumi in, samazinājās. Pat Eiropas Savienībai kurai gan ļoti neliels, eh, neliels eh, tabakas ražošanas procentuālais apjoms kopējā globālā ražošanā, kas ir 4%, samazinājies. Tas samazinājās uz 2%. Eh, re, visi krājumi pasaules līmenī arī tika noplicināti, jo ļoti liela daļa no tiem tomēr nā, bija atradās tieši šeit, Eiropas Savienībā, un samazinoties krājumiem, tabakas cena, protams, palielinājās. Tātad, ja samazinām cenas laikā no 2007. gada, piemēram, ASV un šitās 25. dalību valstīs un tam līdzīgi, tad redzam, ka tāds notika. 2 eiro par kilogramu cena bija Veronā, bet, piemēram, Spānijā tur joprojām maksā apmēram tikai 50 centus par kilogramu. Nu, kā jūs saprotu, tas ir tikai 50% piemēram no tās summas, ko saņem Malāvija audzētāji, tabaks audzētāji. Nu, skaidrs ir tas, ka cenas pieaug. Un varētu būt tā, ka šīs cenas pieaugs arī turpmāk. Visdrīzāk parādīsies arī iespēja panākt eh, tādu tirgu, kur būs godīgs cenas tabakas audzētāji, tā lai viņš šo tabaku varētu audzēt bez subsīdijām. Tātad tagad, ja mēs pārskatām reģionus, kur tiek audzēta tabaka, tad šos reģionus varam sadalīt trijās daļās. Nu, pirmām kārtām ir reģioni, jeb valstis, kur cenu pieaugums ir jūtams un reizēm pat izteikti liels. Tas attiec uz Bulgāriju, Franciju, Vāciju, Ungāriju, Poliju un Rumāniju. Nu, Grieķijā un Itālijā pieaugums bija mazāks. Pieauguma nebija Portugālē, Spānijā. Un tagad ir tāda reģiona, kur tabaka e, sims tiek pil, pilnībā apst, apturēta, audzēšana pilnībā apturēta ir ies 50% arī no austrumu tabaks audzētājiem ir apturējuši savu darbību, un arī Itālijā apūlijā šie austrumu, eh, Puglijā vairs šī austrumu tabaka netiek audzēta. Tas nozīmē, kvantificējot datus, ka ir apmēram 11 tūkstoši saimniecību, kam nepieciešama steidzama diversifikācijas alternatīva, ja vēlamies, lai šīs saimniecības vispār spēj noturēties pie dzīvības. Un ir 79 saimniecības savukārt, kurām droši vien būs iespēja turpināt ražot tabaku un uh, nonākt pie šīs taisnīgās cenas par savu ražu. Nu, tāpēc šai saistībā nākam klajā ar šādiem ierosinājumiem. Pirmais posms. Tātad simtprocentīgi maksājumi, tas ir, šis posms ir jāpaildzina, un piln, tas nozīmē, ka pilnībā jāmaina politika, kas attiecas ko, ko izstrādās Eiropas komisija šai ziņā, un jādod iespēja saimniecībām turpināt ražošanu, jeb izmantot citas iespējas, izveidot tādu sistēmu, kā piemēram Šveices modelis, kur atsevišķi nodokļi par tabaku tiek iekļauti Nacionālā fondā, kas savukārt izmaksā subsīdijas tabaks audzētājiem. Tas nozīmē, um, ka kā, mēs arī veicām aprēķinus, kā tas varētu izpausties, bet, protams, tas lielākoties ir politisks lēmums. No otras puses, tās saimniecības, kam steidzam vajadzīga diversifikācijas alternatīva, šāda viena alternatīva pastāv, un tā pastāv jau kādus desmit gadus. Un tā ir iespēja īstenot pilnīgi jaunu uh, kultūru steviere baudījāna. Tā līdz šim Eiropā nav uh, audzēta. Tas ir tātad maskalorija saldinātājs, augs, no kur tā ir maskalorija saldinātāja. Un tas ir ļoti labs diabētiķiem, viņi var izmantot daudz kur eh, dzērienos un atspirdzināšos dzērienos un tam līdzīgi. Šai ražai, šai kultūrai nav vajadzīgi pārāk lielas investīcijas saimniecības līmenī, un lielākoties eh, audzēšanas process norisinās līdzīgi kā tabakai. Visi raksturu lielumi ir diezgan līdzīgi, un līdz ar to saimniecības nepiedzīvot pārāk liels izmaiņas savā darbā. Mēs arī izpēt, pētījām arī tirgus iespējas šim, šai jaunajai kultūrai, un skatījāmies uz Eiropas Savienību, konstatējām, ka ir 55 miljārdi litru bezalkoholisku atspirdzinošo dzērienu, kas tiek eh, pārdoti. Tātad 10% no tiem varētu, tam būtu vajadzīgs apmēram 40 tūkstoši hektāru, lai saražotu šos saldinātājus šādiem dzērieniem. Nu, jāsaka, šis plāns, protams, nav vēl, eh, šis augs vēl nav apstiprināts Eiropas Savienībā kā aromāta komponents. Viņš tas ir apstiprināts tikai kā komponents lobbarībā. Bet jāsaka, tas piedāvā jaunu iespēju nākt klajā tātad arī to kā jaunu kultūru. Tātad ir zinām, zināmā mērā iespējas, eh, jāizpēt tās iespējas, realizēt spēju, kas pastāv šādas kultūras audzēšanai. Pētniecības ģenerāldirektorās apmaksās projektu un pārbaudīs pie te, kāda ir šie saimniecību nosacījumi, lai piemērot šī auga audzēšanai. Arī Grieķijā e, būs e, tabaks fondu projekts e, divus gadus un būs vēl pāris izmēģinājumi. Ir arī pētniecība, kas tiek īstenota Veneto un Granādā. Tur arī bija veiksmīgi rezultāti, tāpēc jāsaka pētījumi līdz šim liecina, ka vismaz uh, eh, mehā, vismaz Rumānijā un Bulgārijā, kur audzēšana tiek mehāniski, tā varētu būt nor, par, normāla alternatīva. Un tagad 9. oktobrī uzsākām projektu, ko finansē arī pētniecības ģenerāldirektorāts, ar septītiem, septiņiem tabaks kooperatīviem sadarbojamies, lai informētu lauksemnieks par to, kā tad audzināt šo jauno kultūru, kā pāriet uz to. Bet nu šis projekts, šis jaunais projekts uh, ir šāds. Gribu dot jums piemēru. Kas notika ar šiem diversifikācijas uh, jautājumiem un citiem šiem diversifikācijas projektiem? Tas jāsaka. Uh, ir šāds. Šo projektu ierosinājumi jau 2005. gadā. To darīja pētniecības ģenerāldirektorāts. Mēs īstenojām novērtējumu, novērtējums bija labs, bet komisijai toreiz nebija līdzakļu. Līdz ar to mūsu projekts eh, faktiski nedabūja līdzekļus, tas palika zem līnijas. Un tāpēc pēc tam mums atkal bija jāmeklē jaunas iespējas, kā to finansēt. Nu, kā jūs redzat, ir ļoti grūti panākt projektu īstenošanu, ir grūti strādāt pie alternatīviem, ja netiek piešķirt līdzekļi. Komisijai naudas līdzekļi, lai, lai īstenot šādus pētniecības projektus. Un vēl viens piemērs ko īstenojām 7. pamatprogrammas ietvaros 2007. gadā. Mēs ierosinājām projektu, bet nesaņēmām atbilstīgu novērtējumu. Mēs tikai saņemām ļoti jauku komentāru no vērtātājiem, un tur tika teikts, ka, lūk, šis projekts netiks finansēts tāpēc, ka tas aizstāja tabaku. Nē, un te jūs redzat, pētniecības ģenerāldirektors izvērtē šo projektu, bet viņam ir pilnīgi cita politika nekā lauksaimniecības ģenerāldirektorātam, un tā visa rezultātā ir ārkārtīgi grūti izstrādāt alternatīvas. Nu, un tagad secinājumi. Pastāv ļoti plašas dažādošanas alternatīvas, kas dažādos projektos arī tikušas identificētas. Un lielākā daļa no šīm alternatīvām, jāsaka, vietējā mērogā nevar kļūt nozīmīgas, tām nav aktualitātes. Un e, uz, liela, uz lielu saimniecību skaitu tam vispār nav nekādas ietekmes. Attiecībā uz mazajām tabaks audzētavām, mazajām saimniecībām vislabākais Eh, risinājums būtu vai nu īstenot dārzeņu organisku audzēšanu, bet šeit pastāv iespēja, ka tas varētu izkropļot tirgus cenu. Tālāk varētu būt arī hidroponiskās kultūras, ūdens kultūras, vai, vai arī jaunas, lūk, jaunas kultūras. Bet jāsaka, šobrīd neviena no šīm alternatīvām nav īstenojama uzreiz šobrīd. Vēl viens secinājums bija šāds. Daudz tiek runāts par otro pīlāru, bet otrā pīlā, pīlāra ietvaros nav nekādu atbilstīgu pasākumu, kas ļautu izstrādāt šādas alternatīvas, diversifikācijas alternatīvas. Nav nekāda veida jauna līdzekļa, kas būtu pieejama pētniecībai. Un tāpēc, ja politiskā griba pastāv, ja politiskā griba pastāv eh, aizstāvēt šīs tabaks audzētavas, tad tādā gadījumā ir vajadzīgs uh, ārvalstu investīcijas. Nu, mans pašreizējais viedoklis ir tāds, ka lauksaimniecības ģenerāla direktorātam ir jā, jāgūst e, ietekme uz projektu izvērtēšanu un tā jānā, jāizveido jauni tabaks fondi, lai fin finansētu šādu veidu projektus un alternatīvas. Un vispārējais secinājums ir šāds. Tabakas audzētājiem joprojām ir vajadzīgs atbalsts, vismaz līdz 2013. gadam. Ja viņš atbalstu nesaņems, tad mēs sastapsimies ar to, ka zudīs ļoti daudz darba vietas un ļoti daudz saimniecību bankrotēs ļoti nomaļos, attālos reģionos, laukos. Otrs pīlārs savukārt, kā tas, ko redzam šobrīd, nespēj, šo, nespēj šos zaudējumus kompensēt. Un mēs uzskatām, ka komisijai ir atkal no jauna jāizveido tabaks fonds, lai finansētu pētniecību dažādošanā, jeb diversifikācijā. Un viens no secinājumiem, ko saņēmām no ASV savukārt, ir šāds. Viņi jau ir īstenojuši tabaks reformu, tas notika pirms daudziem gadiem. Un šogad šī reforma ir noslēgusies, un viņu secinājumu sekas ir tādas, ka viņiem būs vajadzīgi vēl desmit gadi, lai patiešām nodrošinātu, ka šī tabakas audzētāja diversifikācijas stratēģija īstenojas, un ka šīs saimniecības saņem šo biznesa orientāciju, ka tās spēj tālāk komerciāli darboties, un viņu darbs ir rentabls. Bet, nu, viņiem būs vajadzīgi vēl šie desmit gadi. Paldies par uzmanību! Mulțumesc, domnule Chinle, pentru prezentarea deosebit de interesantă pe care ați uh, realizat-o. Vom începe... Paldies, Kinīkungs, par šo ļoti interesanto prezentāciju. Un tagad mēs sāksim mūsu debates. Es jums uzdošu pirmo jautājumu, runājot par Sevijas uh, legālo statusu Eiropas Savienībā. Man te ir jautājums. Ir divi pretrunīgi aspekti jūsu jūsu mm, priekšlasījumā. Vai e, šis augs ir paredzēts uh, cilvēku patēriņam vai patērēšanai cilvēkiem vai nē? Un tad Smita jautājums. Paldies, saka Smita kungs. Es veicinu uh, mūsu kolēģi šiet ka mums pietrūka adrenalīna pagājušajā sanāksmē, un tagad mēs to esam saņēmuši. Es gribētu jums pateikties uh, par uh, par eh, jūsu detalizēto priekšlasījumu. Es eh, nevisai gribētu piekrist jūs secinām, jo īpaši jūsu 113. lapas pusē, 4. punktā, 3. apakšpunktā minēto ka šis, eh, šie līdzekļi no politiskā viedokļa nevarētu būt piešķirti. Es tam nevaru piekrist. Es eh, katrā ziņā neesmu pret uh, vārīgo, ekonomiski neizturīgo apvidu vai jomu finansēšanu. Protams, ka mm, nav nekā nepareizi ar to domu, ka uh, Eh, tabakai nav nekāda eh, augsta vērtība no mm, eh, barības viedokļa, uzturvērtības. Tomēr, jā, un, protams, arī šī produkta patēriņš atstāja lielu ietekmi uz iedzīvotāju veselību un uz veselības budžetu. Tomēr Mani balsotāji manā valstī pilnīgi vienbalsīgi atbalsta to, ka tiktu piešķirti līdzekļi eh, mazāk eh, izturīgajām jomām ekonomikā. Bet, nu, skaidrs, ja cilvēki grib patērēt, patērēt tobaku, tabaku, tad lai viņi tā dara. Bet es pilnīgi negribu atbalstīt to, ka uh, ka līdzekļi tik piešķirt no valsts budžeta, ja pilnīgi skaidrs, ka ieguvēji būs tikai tabakas e, lielās uh, kompānijas, un ja jūs sakāt, ka pavisam pastāv 245 tūkstoši darbu šai jomā, tad uh, tikai 80 tūkstoši tur strādā uz pilnu laiku. Eh, man jāsaka, jūsu priekšlasījums tiešām bija ļoti interesants. Kā jau es saku, es nevisai piekrītu jūsu secinājumiem, taču vismaz no savas puses skaidri varētu sacīt, ka ja šādā veidā mēs piešķirtu līdzekļus eh, eh, tabaks ražošanai, tad kopējā lauksaimniecības politika būs vēl mazāk ieredzēta. Paldies, saka. Priekšsēdētājs Andelģevs kundze lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es arī gribētu pateikties Kimlī kungam par šo interesanto priekšlasījumu. Es gribētu sacīt, ka tad, kad mēs runājam par tabakas nozari, man šķiet būtu svarīgi uzsvērt dažs nozīmīgs aspektus. Un uh, man šķiet nebūtu pareizi Eh, no vienas puses cīnīties pret tabaks patēriņu, no otras puses uzskatīt eh, tabaks ražošanu par svarīgu lauksaimniecības nozari. Man šķiet, no pilsoņu liedzu viedokļa mums ir arī jāņem vērā uh, dažas no viņu problēmu, tā skaitā arī tabakas ražotāju problēmu. Protams, ka šeit ir tā nodarbinātības problēma, kuru lielā mērā ietekmētu uh, uh, smagā situācija tabaks nozarē. Bet man šķiet, ka mūsu pamatam, jebkurā ar šo nozaru saistītajā diskusijā, ir jābūt šai nodarbinātībai. Bulgārija ir apmēram 35 tūkstu, 350 tūkstoši ģimeņu, kas darbojas šajā uh, nozarē, un Mūsu gadījumā bieži vien tas nozīmē, ka šie cilvēki nodarbojas tikai ar šo nozari jau no visu mūžu, un uh, uh vairāk par 40% ir cilvēki, kas jau ir s, uh, savu mūžu nogalē, un, protams, ir vēl viens aspekts, ko jūs jau uh, šeit, par ko mēs šeit runājam, ir, protams, arī sieviešu uh, īpatsvars šajā nozarē, un tāds ir liels arī Bulgārijā. Un vēl man šķiet, ir jāuzsver vēl viens ekonomisks aspekts, te ir gan sociālais, kā jau es sacīju, nodarbinātība, gan ekonomiskais jāņem vērā, kaut kādas ir to reģionu īpatnības, kurā tiek kultivēta tab tabaka. Bulgārijā tie ir ekonomiski atpalikušie reģioni. Nu, tad eh, tagad runājot par alternatīvajiem risinājumiem. Tie ir jārod uh, dialogā ar valstu valdībām. Un es gribētu nobeigumā sacīt, ka varbūt uh, tabakas nozares uh, subsidēšana uh, Eh, jau varētu būt problemātiska, bet eh, ņemot vērā to, ka alternatīva īsti nav atrasta, tad mums vispirms būtu jākoncentrējas uz to, ka galvenais tomēr ir nodarbinātība, īpaši saistībā ar sieviešu nodarbinātību, un otrkārt elastība. Un tad šiem kritērijiem būtu jābūt uh, atslēgai uz iespējamo risinājumu tabaks eh, nozares eh, ražotājiem. Paldies! Sveicu jūs lielisko franču valodu un eh, Berlāto kungam vārds tagad. Priekšstādātāja kungs. Paldies! Eiropas parlaments. ir daudzu vizīšu galamērķis eh, nāk skolā, nu, uzdod daudz jautājumus un iedomājieties vienu jautājumu, ko viņi varētu uzdot. Par mūsu muļķību, piemēram. Un es domāju, šeit mēs skaidri redzam, ko nozīmē muļķība praksē. No vienas puses mēs eh, ja mēs gribam eh, iznīcināt tabaks ražošanu Eiropā, tad tas ir pielīdzināms muļķībā un uh, Eiropas iestādes finansē šāda veida pētījums, nu, tas būtībā ir pielīdzināms muļķībai, jo te pēc faktiem var spriest, ka ja jūs gribat novērst, vienkārši nogalināt tabaks rūpniecību Eiropā, tad tas ir pilnīgi nepamatojums. Nu, tad tā tieši ir tā muļķība. Nu, un tad te rodas jautājums, vai vēl te uz spēles ir liktas citas intereses varbūt? Nu, nu tie argumenti, kas tiek izmantoti, uh, lai, lai tātad iznīcinātu šo nozari, piemēram, veselības aizsardzību, tad, tad vienkārši vajadzētu Eh, tad sanāk tā, ka tāda situācija ir, ka tiek ražoti, ražot tabaku, un tad eh, pēc tam ir jāveltī daudz līdzekļu eh, snaķētāju atvesļošanai. Tomēr tas ir stulbs arguments. Tā pašā laikā 75% no, no tabaks ienākumiem patiesībā no tabaks mēs importējam uz trešām valstīm.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 Mēs esam redzējuši, ka ekonomiskās izmaksas būs ļoti augstas, jo tabakas ražošanai pat laban ir iespēja uh, sniegt uh, ienākums jebkurai šai nozarei strādājošam cilvēkam. Un, kad ministrei e, jaut, uzdevu šādu jautājumu, viņa runāja atkal par sieviešu nodarbinātību. Un tā vietā, lai paraudzītu, paskatītos, kādu jaunu darbu mēs varētu piedāvāt sievietēm Eiropā. Tad mēs vienkārši padomājam, kā mēs varētu paturēt šo darbu, kas viņam līdz šim ir. Man šķiet, ka te ir kaut kāda politiska spēle, un šīs, pol šie politiskie spēki Uh, pakļauj riskam daudz darba vietas. Nu, ja vairs nekādu alternatīvu nav, tad skaidrs, ka augsne degradēsies. Un tādā veidā tiks izmainīta arī vīde, piemēram, ūdens, nodrošinājums ar ūdeni. Mēs esam runājuši par Eiropas Savienības noteikumiem saistībā ar uh, klimatu izmaiņām, un man tas vienkārši pārsteidz. Mēs runājam par klimatu pārmaiņu apkarošanu, un tas, pār, tas atainojas visādās politikās, tā skaitā kopīgajā lauksaimniecības politikā. Un vairāk pētījumi taču pierāda to, ka klimata pārmaiņas nav cilvēku darbības rezultāts. Un, jā, jā, es tūlīt beigšu runāts, priekšstādātāja kungs. Un mēs gribam kaut ko apkarot, kur būtībā skaidrs, ka rezultāts nav tā vērts. Mēs, mēs dodamies uz Kopenhāgenu un tur mēs vienkārši kļūstam par apsmieklu objektu. Ja mēs gribam redzēt izmaiņas, tabakas, e, tabaka audzējošajos reģionos, tad mums jābūt ir lā, jāpiešķir sev laiks, lai rastu alternatīvās kultūras, ko tur varētu audzēt. Jo no tā tomēr atkarība cilvēku izdzīvošana. Mēs varam, piemēram, ieviest citu kultūru šajos eh, reģionos, bet var gadīties arī, ka, tas, eh, ka šis plāns var izgāties. izgāsties. Liels paldies par jūsu pacietību. Katrā ziņā parlaments jau četreiz ir eh, spriedis par subsīdiju saglabāšanu tabaks nozarei. Un Te, protams, ir jautājums par smēķēšanas ietekmi, bet šī jau ir ceturtā reize, ka šis jautājums atgriežas tajā komitejā. Un šķiet, ka komisija vienkārši nav ieklausījusies mūsu argumentos, jo komisija ir akla un kūrla par konkrēto politiku, un tad vienkārši viņi nepamatoti izvērš savus argumentus. Mums, mums vēl ir jārunā vēl vairāk ziņojumu, papastankas kungs vārds jums. Ieslēdziet lūdzu mikrofonu. Paldies. Es zinu, ka, protams, šis jautājums ir ciešā, vēl, vēl, ciešā mērā saistīts arī ar sabiedrības veselības jautājumu. Es pats smēķēju. Es e, lielā mērā apzinos, ka arguments pret ir ārkārtīgi spēcīgs. Un eh, es, piemēram, pats esmu uzaudzis ģimenē, kura vienmēr ir audzējusi tabaku pati. Bet, eh, protams, es zinu, ka eksistē dažādi, dažādi aspekti lauksaimniecībā. Tā ir gan arāmzeme, gan lopaudzēšana. Bet, piemēram, vai spēcīgs un asiņains steiks ir veselīgs, cilvēku, ves, ir veselīgs cilvēkiem? Nevienmēr mēs varam uh, izvērtēt veselības faktoru. Mums ir jāatcerās, ka mēs šajā komitejā esam citu iemeslu dēļ. Ja mēs skatāmies, piemēram, uz tādu valstu kā Argentīnu, kurā steigti tiek ēst lielos daudzumos, jā. Protams, ka ar tabaku ir saistīts sabiedrības veselības aspekts, protams. Tomēr man personīgi liekas, ka šajā gadījumā, tātad runājot par tabaku, Tas ir, tā ir viena no Eiropā audzētām kultūrām, un šeit mēs runājam tikai un vienīgi par pārejas periodu. Mums ir jāsaprot, kāda ir dažādošana, un eh, raugoties uz sociālo un ekonomisko kohēziju, tad es vēlētos pateikties visiem, kuri ir sagatavojuši šo ziņojumu, kā mēs varam dažādot ražošanu Šeit mēs runājam par kalnainiem apgabaliem, un e, bieži vien tajos lauks, kurā tiek audzēta tabaka, ir mazāks par hektāru. Tas ir burtiski laukumiņš. Un e, kā mēs to kategorizēsim? Šeit jau viens no deputātiem pieminēja, ka tabaks audzētāji ir visbiežāk vecumā 40 līdz 60, vai arī smēķētāji ir šajā pašā vecumā. Uh, Mums vajadzētu atcerēties, ka šī ir lauksaimniecības komiteja un nevis sabiedrības veselības komiteja. Mēs esam novērojuši tabakas audzēšanas samazināšanos jau kādu laiku, un eh, mēs redzam, ka no 40 tūkstošiem tabakas audzētāju šobrīd tas ir samazinājies līdz 15 tūkstošiem. Līdz ar to es tiešām uzskatu, ka mums vajadzētu rast pārliecinošus argumentus par atbalsta sniegšanu šiem cilvēkiem, jo ne visu mēs varam izmērīt ekonomiskiem skaitļiem. Mums ir jāņem vērā arī sociālais aspekts. Un pateiksim šiem 15 tūkstoši tabaks audzētājiem, ka mēs Eiropas Savienībā sniedzam jums palīdzīgu roku. Proti ir iespējama alternatīva, un atcerēsimies to jebkurās tālākās diskusijās. Priekšsēdis. Es dodu vārdu Deskungam, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es vēlējos pateikt tikai to, ka es uh, Esmu izmēķējis pāris cigaretes manā jaunībā, taču kopš 18 gadu vecuma esmu stingrs pretsmētētājs. Vēlētos pajautāt ziņojumu sagatavotājam. Pat ja mēs pilnībā pārtrauksim tabakas audzēšanu Eiropā, Eiropā joprojām būs smēķētāji. Tā tad eh, varbūt tad labāk ir tabaku audzēt Eiropā nekā, nekā to importēt no citām valstīm. Uh, Tomēr es nedomāju, ka mums vajadzētu izvērst sava veida krusta gājienu pret tabaks audzētājiem Eiropā. Mēs varam lasīt uz cigarešu paciņām, ka smēķēšana nogalina, un tomēr tas neatur šos cigarešu paciņas rokā turētājs izvilkt cigareti un to aizsmēķēt. Jau gadiem Dažādas sabiedrības veselības organizācijas ir lobējusi savu nostāju politiķiem, mēģinot ieskaidrot, ka nevajadzētu mums atbalstīt dzīvnieku transportu uz Libānu un tā tālāk. Un ir vesela virkne citu jautājumu, kas ir tikuši kritizēti. Šobrīd viņi ne transportē šos lopus uz Eiropu, bet, piemēram, uz Austrāliju, vai mēs esam atrisinājuši problēmu. Izskatās, ka mēs nevienmēr konsekventi pieturamies pie saviem viedokļiem. Es uzskatu, ka mums kaut kādā veidā vajadzētu nodrošināt tabakas audzēšanu konkrētos reģionos Eiropā. Mums vajadzētu iesaistīt arī zinātnu un pētniecību, jo varbūt, ka šajās akadēmiskajās aprindās radīsies jauni priekšlikumi. Uh, lai mēs varam piedāvāt adekvātas alternatīvas tabaks audzētājiem, pie tam tādas alternatīvas, kur viņ, kuras viņi varētu izmantot. Jo cilvēki, kuri dzīvo un strādā tabaks audzēšanas reģionos, viņiem ir jābūt nodrošinātai nākotnē. Priekšsēdētājs, paldies! Čekovska kungs, paldies! Pavisam īsi, priekšsēdētāja kungs! Es atbalstu Berlato un Desa kungu teikto, Un eh, vēlētos pateikties visiem ziņojumu sagatavotājiem, jo tas ir palīdzējis gan mums, gan arī parlamentam, kā jau Blato kungs teica, atgriezties vairākas reizes pie šī jautājuma par tabaku. Protams, ka bez subsīdijām tabakas industrija neizdzīvos Eiropā. Ja mēs paraugamies uz narkotikām, uz atkarības vielām, ja jūs aizliedziet kādu narkotiku, tad, protams, tas darbojās. Šeit runājot par tabaku, kuras ražošana jau ir likumīga, kaut arī tā ir narkotika. Tās ražošana, pārstrāde un lietošana ir likumīga. Tas ir sava veida piemērs tam, kā kopiena izvēlās vieglāko ceļu un vaino gala patērētāju, kaut arī atkarība ir veidojusies tieši tāpēc, kad ir iespējams to ražot. Mēs šeit nerunājam par ražotājiem, mēs šeit runājam par audzētājiem. Tie nav, tie nav milzīgi tabaks lauki, bieži vien tie ir Tā ir neliela zemnieku saimniecība, kur nodrošina darbu burtiski zemniekam pašam un viņa ģimenei. Vajadzētu atcerēties, ka šeit mēs nerunājam par milzu ražotājiem. Un tas ir nedaudz atšķirīgi runājot par citiem, par citām zemnieku saimniecībām. Tātad šeit mēs runājam par neliela apjoma audzēšanu. Vajadzētu būt nedaudz lielākai izpratnei un mums vajadzētu izrādīt politisko gribu. Protams, tas ir saistīts arī ar veselības dimensiju, un tomēr tas nebūtu pareizais veids izskaust mazos audzētājs un domāt, ka problēma tiks atrisināta. Paldies! Mulțumesc. Mai avem încă patru solicitări. Paldies! Vēl ir pieteikušies runātāju sarakstā četri runātāji, un tomēr runājiet ļu, rūdzu ļoti lako, lakoniski. Pretējā gadījumā mums nepaliks iespēja izrunāt divus palikušos darba kārtības punktus. Un e, šo atlikušo darba kārtības punktu grozījumu iesniegšana ir nākamā nedēļa. Šekaska kungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. wiemy że są to miejsca pracy małe gospodarstwa zatrudnienie dla kobiet w związku z tym nie rozumiem Paldies, prieksēdētāja kungs. Mēs esam runājuši par tabaks audzētāju un Eiropu. Mēs esam uzsvēruši, ka tas nodrošina darba vietas un īpaši tas nodrošina sieviešu nodarbinātību. Tas varbūt nav tas sliktākais, kam mēs varētu atvēlēt naudu Eiropā. Tā varbūt vajadzētu turpināt. Paldies, es to atcerēšos. Vai mēs runājam par pilnu laika darbu, vai tie ir sava veida sezonālie darbi? Varbūt parunāsim mazliet par statistiku. Es uzskatu, ka dzirdētie cipari ir pārspīlēti. Es vēlētos konkrēti uzzināt, ko domā iedzīvotāji, kāda ir mūsu pieņemto politiku sekas. No vienas puses, protams, mums ir jāsamazina tabaks produktu patēriņš Eiropā, un ot, no otras puses ar otru roku mēs dodam naudu un atbalstam tabaks industriju. Mēs neesam konsekventi. Protams, eh, arguments par to, ka labāk tabaku ir audzēt Eiropā, ja jau mēs graujam savu veselību. Manuprāt, šis arguments neiztur kritiku, tad jau mēs tikpat labi varētu audzēt arī citas atkarības vielas. Šis arguments neiztur kritiku. Paldies! Pēdējā runātāja klāsas kundze. Paldies! Patiesībā jau eksistē alternatīvas, piemēram, manā reģionā, kurā uh, saņem atbalsta tabaks audzētājiem. Mēs uzskatām, ka pārējais periods ir pārāk īs. Mums vajadzētu piedāvāt alternatīvas, un vēl bez tam per pārējais periodam būtu jābūt pēc iespējas garākam. Ja šis stevija plāns tiktu pieņemts, cik ilgu laiku tas prasītu tā īstenošanai? Un kā mēs varētu atvēlētos līdzekļus paredzēt tikai tabaks audzētājiem, jo iespējams, ka tad daudz sāks audzēt tabaku. Mums vajadzētu uzsvērt arī citām kultūrām, mums vajadzētu uzsvērt, ka tas būs atbalsts tikai tabaks audzētājiem. Paldies, Kinlē kungs! Lūdzu atbildiet uz jautājumiem, uz kuriem, kurus jums uzdeva, bet lūdzu runājiet ļoti, ļoti īsi. Also gut, ich rede auf Deutsch. Labi, es runāšu vāciski. Es eh, vēlos tikai garantēt, ka mēs esam izvērtējuši visas iespējamās alternatīvas. Jā, Smita kungam vispārējos vilcienos ir taisnība, es atbalstu jūsu viedokli, tomēr mums ir jāskatās uz statistiku un vēlreiz statistiku. Apmeklējot tabaks audzētāju reģionus, tad mm, mēs esam diskutējuši šo jautājumu un izpētījuši to ļoti detalizēti, jo statistikas dati par nodarbinātību ir pareizi. Pie tam uh, apmeklējot tabaks audzētājus. Es eh, neesmu tikai akadēmiķis, Mana, man ir personīga pieredze lauksaimniecībā. Cilvēks strādā zināmu laiku konkrētā nozarē, audzējot konkrētu kultūru, un viņiem ir vēl arī citas darba iespējamības, un varbūt, teiksim, citā sezonā viņi audzē citu kultūru. Tas viss ietekmē viņu ikgada ienākumus. Visu apkopojot kopā, tad cilvēki nelielā Eiropas eh, reģionu daļā mēs nevaram viņiem piedāvāt un pieprasīt, lai viņi meklē darbu citur. Un eh, šā iemesla dēļ es vēlos to vēlreiz uzsvērt. Es nekādā gadījumā neesmu tabaks pārstrādātāju draugs un atbalstītājs. Tā tad es pats kādreiz smēķēju, bet atmetu pirms 15 gadiem. Uh, Vēlos tikai uzsvērt, ka tikai šā vienīgā iemesla dēļ mēs nācām klajā ar priekšlikumu, ka mums vajadzētu izmainīt pasākumu kopumu. Proti atvēlēt vairāk laika alternatīvu meklēšanai. Stīvija atbildē mums vēl nav apstiprinājuma, taču, ja tāds būtu bijis, tad mēs jau šobrīd piedzīvotu situāciju, kur pieminēja vairāki deputāti. Mēs e, esam pieprasījuši 2009. gada 1. oktobrī tika pieņemts lēmums, un tad deviņi tabaks audzētāji, 8000 saimniecība, 10 tūkstoši hektāru, un tā ir alternatīva, kuru vajadzēja izveidot tieši šī projekta ietvaros. Mums ir iespējams rast un identificēt pārēju uz jaunu kultūru audzēšanu tabakas rūpniecībā. Paldies! Kimlīkungam. Man ir ļoti žēl, bet vairāk laika mums nav. Interesants jautājums visiem eiropiešiem, un tomēr laika mums vairāk nav. Mēs pārējām pie nākamā darba kārtības punkta - lauksaimniecība apgabalos ar nelabvēlīgiem dabas apstākļiem. Tas ir ziņojuma projekts īpašā pārbaude. 45% no Eiropas Savienības teritorijas tiek uzskatīti par teritoriju apgabaliem ar nelabvēlīgiem dabas apstākļiem, un tomēr šobrīd vajadzētu rast citus kritērijus, kā to formulēt. Šajā ziņojuma projektā tiek runāts par to, ka vajadzētu rast zinām elasticitāti, kā dalību valstīm formulēt šos apgabalus. Un tagad dodu vārdu Dorfman kungam, kas ir ziņojuma projekta sagatavotājs. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Um... Paldies, priekšsēdētāji kungs. Äh, šis ir ārkārtīgi svarīgs ziņojuma projekts, jo tas ir saistīts ar jauno lauksaimniecības politiku pēc 2013. gada. Un, uh, Mums ir jārunā par tiem pasākumiem, kuri tiks īstenot Eiropas Savienībā līdz šim brīdim un arī pēc tam. Jau tika pieminēts, ka 45% jau šobrīd tiek uzskatīti par nelabvēlīgiem apgabaliem ar nelabvēlīgiem dabas apstākļiem. Mēs runājam par kalnainiem apgabaliem. Mēs nerunājam par aptāliem apgabaliem, kaut arī tādus, par tādiem varētu uzskatīt. Mēs runājam par uh, vairāk kā simts kritērijiem, kuri dažādās dalību valstīs tiek izmantoti nelabvēlīgi dabas apstākļu apgabalu definēšanā. Un šobrīd eh, komisija ir nākus klajā ar priekšlikumu, ka kritērija ir jāmaina, jo daudzi un dažādi avoti kritizē šos dalību valstu kritērijus jo tas ir novedis pie ļoti lielas dažādības un nevienlīdzības starp dalību valstīm. Vēl bez tam ir kļuvis skaidrs, ka vissvarīgākais šīs īpašās pārbaudas rezultāts būs tāds, ka tas sniegs e, pilnīgi dažādus izlīdzināšanas pasākumus starp dalību valstīm. Komisija tāpēc cer, ka tiks rasti jauni kritērijiem. Komisija ir nākus klajā ar astoņiem šādiem kritērijiem, un tos es eh, esmu šeit pieminējis. Tātad mēs runājam par zemām temperatūrām, par augstām temperatūrām, par eh, palieliem, par paaugstinātām plato vietām, par ūdens trūkumu, par ļoti, eh, par erozijām apdraudētām vietām, tātad veselu virkni kritēriju, ir arī tā saucamās robežvērtības, ir jābūt eh, dažādām robežvērtībām izpildītām. Visi šie faktori ir ārkārtīgi svarīgi izlīdzinošajiem pasākumiem, izlīdzinošajiem maksā, maksājumiem. Un tas ir saistīts ar citu lauksaimniecības politikas aspektu, proti, lai šie izlīdzinošie pasākumi būtu adekvāti izpildīti. Un komisijas priekšlikumā uh, šie astoņi kritēriji ir jāizskata atsevišķi, kombinēt tos nevar, un šo kritēriju iedalīšanai šobrīd ir atvēlēts 63, šobrīd šāda teritorija ir 63%. Jāskata, ka šo ziņojumu nav viegli šobrīd izvērtēt, jo mums vajadzētu konkrēti zināt, kas notiktu dalību valstīs, ja šos kritērijus mēs īstenot dzīvē. Jo komisija šobrīd runājas ar dalību valstīm un vēlas piespiest, maigi runājot, dalību valsts izmantot šos kritērijus, lai veicinātu ekonomisko izaugsmi jo tādajādi atvēlētie līdzekļi varētu tikt iepludināti ekonomikā un lauksaimniecības teritorijās. Varbūt, ka mums vajadzētu uzklausīt kādu no dalību valstu pārstāvjiem, kur ir veikuši šo kritēriju simulācijas programmu izvērtēšanu. Protams, ka mēs neesam pārliecināti, ka tas darbosies veiksmīgi, varbūt, ka tas novedīs pie vēl lielākām atšķirībām starp dalību valstīm. Tāpēc šajā ziņojuma projektā tiek ieteikts, ka jebkurā gadījumā ir ārkārtīgi svarīgi visās dalību valstīs veikt šo kritēriju piemērošanas simulēšanu, jo tikai tad mēs varēsim novērtēt situācijas patiesos iespējamos apmērus. Tomēr tas nevienmēr ir iespējams, jo dalību valstis jau nevar izvairīties no iespējas reālajā dzīvē palīdzēt pašas ar saviem līdzekļiem, jo varbūt, ka šo kritēriju sīkāka pieregulēšana var notikt dalību valstu ietvaros. Visbeidzot, eh, vēlētos pateikt, ka, protams, parlamentam ir jāsniedz savus ziņojums par šo komisijas eh, ziņoju, par šiem komisijas kritērijiem, un tomēr patreizajā momentā mums nav, jās, mums nav jāsasteidz notikuma gaita, jo mums ir nepieciešama šī simulācija, mums ir nepieciešams to izvērtējums un to sekas, tāpēc mēs vēlamies redzēt, kāda šie kritērija būs. Paldies! Mulțumesc, domnule Dorfman, pentru prezentarea dumneavoastră. Paldies, Dorfmans kundzei! kungam par šo prezentāciju. Jāsaka, tas bija ļoti visaptveroši. Un ir pieteikušies diskusijām seši cilvēki. Vispirms dosim vārdu Kostingers kundzei. Lielas paldies priekšsādātāji. Es gribēju pateikties Dorfman kungam par to lielisko sadarbību, ko viņš izrādīja strādājot pie šī ziņojuma. Es domāju, ka kriteriji, kas šeit arī atspoguļot, veidos ļoti labu pamatu tālākai uh, līnijas novilkšanai ap šiem mazāk labvēlīgajiem rajoniem, reģioniem, jo mēs runājam šeit arī par data trūkumu. Ir vajadzīgi šie simulācija modeļi, bet tie vēl nav gatavi. Tie vēl netiek uh, gatavoti. Un jāsaka, tas ir komisijas darbs, tas ir komisijas uzdevums šobrīd. Uh, Mums ir jāpēta šie individuālie kritēriji un tie ļoti uzmanīgi jāizsver. Nedrīkstam, šķiet, šķiet, ka daži no tiem būs ļoti netaisnīgi pret atsevišķiem reģioniem un teritorijām. Jo, piemēram, ja teritorija paliek tikai burtiski solītas zem šīs liekšņa un līdz ar to nekvalificējas palīdzības saņemšanai, šobrīd 66% no teritorijām kvalificējas, Nu, man šķiet jautājums tad ir par to, kā tad nonāca pie šī skaitļa, kā tas tika noteikts. Es domāju, ka joprojām ir vajadzīgs plaši diskutēt ar komisiju un darbiniekiem un vajadzētu vēl pieslīpēt šos kritērijus, pielāgotos. Šī joma ir ārkārtīgi nozīmīga un tā atklāt sakot jāskat ļoti uzmanīgi. Mēs runājam it kā par tādu kā autonomiju zināmā mērā, vai dalību valstīm vajadzētu dot pilnvaras pašām lemt par to, kas ir šie reģioni, un eh, ja viņam tomēr ir jāpievēro visi šie vispārīgie taisnīgie principi. Paldies! Tālāk Lājana kungam vārds. Paldies! Iesaukumā gribēju pateikties referentam par paveikto darbu. Es domāju, ka ziņojums iet pareizajā virzienā Un tomēr, tieši tāpat kā citi, es domāju, ka šeit nevaram izšķirīgi lēmumu pieņemt, kamēr nezinām, kāds izskatās šīs kartas ar šīm teritorijām. Mums ir jāredz, vai šie komisijas kriteriji simulācija rezultātā darbojas, vai tie funkcionē. Nu, man jāsaka, šeit ir zināms iebildes pret virkni no kritērijiem, kas tiek izmantot. Un es domāju, ka ir arī savukārt daudz citu kriteriju, ko varētu apsvērt un es pilnīgi noteikti centīšos to šai ziņojumā arī norādīt. Es esmu bijis pats darbojies šādā saimniecībā nelabvēlīgā teritorijā ļoti ilgi, tāpēc esmu ļoti pieredzējis šai ziņā. Es domāju, ka vajadzētu uzsvērt, cik ļoti svarīgi šādiem teritoriju palīdzībai, tas, cik svarīgs ir šis instruments. Uh, E, šādām teritorijām, jo tieši šeit lauksemnieki cieši no, no dabas e, untumiem, no dažādu veidu problēmām, un rezultātā viņiem tiek noņemts tādas priekšrocības, kas savukārt e, ir citās labvēlīgākās teritorijās, kas var pārdot labāk savu ražu, kas var labāk to audzēt un tam līdzīgi. Tātad mums vajadzētu stiprināt šīs saimniecības, palīdzēt šiem lauksemniekiem, un mums vajadzētu arī izvairīties no tā, ka, piemēram, zemnieki atstāja šīs teritorijas, atstāja savas saimniecības pamatās. Domāju, tas ir ļoti nopietnas jautājums. Turklāt mums vajadzētu izvērstīt arī iespēju kumulēt, tātad sasaistīt kopā šos kritērijus. Atkal atgriežamies pie tā, ka faktiski nezinām, kādi tad būs šie rezultāti šāda veida vingrinājumam. 66%, nu es nezinu, vai varam šo skaitli noteikt kā tādu limitu, jo varbūt, ka simulācija rezultātā tas var pilnībā mainīties atsevišķās valstīs. Nu, komisija cer saņemt jau atbildes uz šiem jautājumiem. Uh, Un es ceru, ka tas tā arī notiks un ka tā arī informēs pēc tam tālāk šo komiteju, lai mēs redzam, kā šī kar, ša, karšu veidošana tālāk norisinās. Vēl viens svarīgs jautājums, manuprāt, ir eh, tajos gadījumos, kad eh, notiek erozijas eh, vai zemes erozija vai tam līdzīgi, tur pamazām šīs subsīdijas ir jāsamazina, jo, piemēram, ja lauksaimnieki zaudē 30-40% no tās savas zemes, tad eh, nevar viņiem uzreiz atņemt šīs subsīdijas, jo ir jāļauj viņiem tomēr kaut kādā veidā pārformulēt savas saimniecības darbību. Nu, tie tie pāris punkti, ko gribēju pieminēt, bet kopumā gribēju pateikties referentam par ļoti labi sagatavoto ziņojumu. Paldies! Nākamajā runātāja vārds. Agradecer al señor Lielas paldies, priekšādātāji! Gribēju pateikties Dārfman kungam par labu paveikto darbu. Jāsaka, temats nav viegls. Mums ir jāizprot arī komisijas nodomi. Tā brīdī, kad tā runā par atbalstu sniegšanu šādiem, šādām teritorijām. nu, tas nozīmē, ka pastāv iespēja, ka cilvēki šīs teritorijas pametīs, jo tur nenorisinēsies nekāda veida darbība, nekāda. Tas var savukārt tālāk nozīmēt zemes degradāciju, augsnes degradāciju. Mums varbūt jārod kaut kādi starposma risinājumi tiem cilvēkiem, kas vēlas uh, saglabāt šo status quo un tos, kas vēlas Tad nevajadzētu rast kaut kādu kompromisu, pagaidu risinājumu, tad, tad eh, starp to iespēju, ka kriterijus par atceļam vai veidojam kādus jaunus kriterijus. Tas, ko komisija šobrīd eh, plāno, tie nav tik daudz pamatīgi kriteriji kā aspekti, kas tiek ņemt vērā pārvaldīt šādiem nelabvēlīgām teritorijām notiktu reģionālā vietējā līmenī. Tātad šīs karšu izstrādāšanas šādām uh, zonām, šādām teritorijām jāņem vērā arī reģionālās robežas, un līdz ar to ir jākonsultējas ar šīm pašvaldībām. Tas pats attiec uz dažādām lauksaimnieku struktūrām, zemnieku asociācijām un tam līdzīgi. Tāpat jākonsultēs arī sieviešu organizācijām ar vietējām asociācijām, federācijām, ciemu līmeņos, jo tieši viņiem būs būtiska loma spēlēšana šādu teritoriju karšu iezīmēšanā. Nākamais runātājs. Paldies priekšsādātāji. Ar prieku konstatēju, ka mans dienvidu Tirols kolēģis Dārfmarkungs strādā pie šī jautājuma. Viņš ļoti labi pazīst kalnu apgabals un ar tiem saistītās problēmas grib pateikties viņam par jau paveikto. Domāju, nu tas, ka jau komisija ir nākus klajā, tas nav pietiekami. Ja kaut vai tikai viens no šiem kritērijiem tiek pārsniegts, tad tādā gadījumā jūs nokļūstat šādā nelabvēlīgā teritorijā, jūs atrodaties tādā it kā teritorijā. Bet savukārt, ja Bet iznāk, ja viens kritērijs neizpildās, tad savukārt šāda veida atbalsts nevar tikt saņemts. Es domāju, tas nav godīgi. Šim aprēķinam jānotiek uz citiem pamatiem. Tā vien izskatās, Te iznāk, ka Sēnes basēns pie Parīzes būs kaut kāds nelabvēlīgais reģions, bet tā ir viena no labākajām lauksaimniecības teritorijām. Es domāju, kaut kas šeit nav kārtībā ar kritērijiem. Man liekas, mēs vēlamies panākt kaut ko pilnīgi citu. Mēs vēlamies panākt to, ka tiek nodrošināts eh, labs lauksaimniecības pārklājums atbalsts visā Eiropā. Mēs nevaram izmantot šādos gadījumos nepareizos kritērijus. Citādi tie nonāks pie izkropļotiem rezultātiem. Tātad mums vajadzētu izmantot savu ietekmi, lai pārliecinoties, ka tiek piemērot attiecīgie noteikumi laika. Mums pietiek šī jautājuma apspriešanai un cerams, ka kopā ar referentu mēs varēsim pārliecināties, ka rastais risinājums ir uh, adekvāts. Mēs nevēlamies tiešām zināmiem, uh, zināmam teritorijām noņemt atbalstu. Paldies, tālāk Smita kungam vārds. I... Paldies priekšsādātāji. Es arī gribēju pateikties referentam par darbu. Aktīva lauksaimniecība šajiem, ne, šiem, šajos nelabvēlīgajos reģionos ir ļoti svarīga. Tā ir būtiska daļa no kopējās lauksaimniecības politikas arhitektūras. Man ir ļoti Eh, laba pieredze ar to, kā darbojas šāda veida atbalsta schēma. Trešajā punktā tiek rakstīts, ka pārtiks ražošana, tas ir svarīgs, svarīgs, tas ir arī attiecīgo reģionu ekonomiskai attīstībai. Acīm redzot, nu galvenais nedrīkst tabaka audzēt, jā, tas gan kā secinājām. Nu, izteikšos īsi, ja ir pāris punktu, ko gribēju pieminēt, kas mums jāapsver. Nedrīkstam šeit ieņemt tādu definitīvu nostājotiecībā ar komisijas eh, priekšlikumu, jo tas tiešām vēl ir tikai darbs, kas ir procesā. Uh, Un tur vēl daudz, kas jāpieslīdē arī tieši tā, kā teikts astotajā punktā. Mums jāpārliecinās, ka šie kriteriji tiešām ir piemēroti, ka tiek identificēts patiešām nelabvēlīgas teritorijas. Un, nu, lai, piemēram, Nevaram uzskatīt arī to, ka kaut kādas Luksemburgas pierobežas reģioni tiek uzskatīti par nelabvēlīgiem reģioniem, kamēr tās faktiski ir ļoti labi lauksaimniecības reģioni. Nu, tātad tas jādara viss ļoti uzmanīgi. Mums jāpārliecinās, ka šī reforma notiek paralēli arī ar kopējo KLP reformu, lai nav tā, ka mēs aiziem divos dažādos pilnīgi atšķirīgos virzienos. Un par budžetu, kas paredzēts šīm teritorijām, arī tas ir jāaizsargā kā daļa no kopējā budžeta. Es domāju, tas ir ļoti svarīgi, jo nav nekāda jēga izstrādāt šādu nelabvēlīgo teritoriju teritoriju politika, ja tai nav budžeta. Piesaistot eh, šādu veidu nelabvēlīgās teritorijas statusu, sasaistot to ar aktīvo lauksaimniecību, mums ļoti jāuzmanās, ko nozīmē aktīvā lauksaimniecība. Gal galā šeit ir virkne nosacījumu. Un te ir ļoti daudz arī nevā, tādi interešu punkti, kas saistīti ar eh, vietējo reģionālo līmeni. Paldies par uzmanību. Paldies, saka priekšādātājs. Un tagad Jēglas kundzei vārds. Paldies priekšsēdētāji. Domāju, ka refer, referenci pelnīs mūsu aplausus. Viņš tiešām ir uzlicis burtiski pirkstu uz pulsa. Kad skatos, ar kādu priekšlikumu nāk uz klējā komisija, es īsti nevaru saprast, kā viņi pie tā nonākuši. Gadu gadiem mēs esam liela vērtība piešķīruši tam, ka jāpārliecinās, lai vismazāk labelīga reģiona tiek veicināta, lai tas saņem atbalstu, lai tie veido daļu no kultūras sektora, lauksaimniecības sektora. Nu, protams, ka vienmēr pastāv risks, un domāju, šai gadījumā risks ir ļoti liels, ja skatāmies uz šiem kritērijiem. Referents ļoti labi aprakstīs šo situāciju. Jo pamatā ļoti daudz reģionu varētu vienkārši būt mazliet zem šīs liekšņa un līdz ar to nesaņemt atbalstu. Un tad mēs eh, savukārt eh, saņemsim tur visu šīs problēmas, tur sāksies visu šīs problēmas ar eroziju un tam līdzīgi. Nu, lai kā tur nebūtu ar tabakas audzēšanu, mēs daudz ilgi esam jau teikuši, ka ir vajadzīgs atbalstīt mazos uzņēmumus, mazās saimniecības, atbalstīt darba vietas šādos uzņēmumos un saimniecībās jāpārliecinās, ka cilvēki nedodas prom no šiem nelabvēlīgajiem reģioniem. un tas uh, Viss ir saistīts ar šo teritoriju definīciju. Jā, protams, te ir izteikti arī nopietna kritika, bet tāpat laikā mums ir ļoti specifiski jāskatās šo situāciju. Kāda ir šī kritika? Tā ir jāizpēta, kā mēs varam mainīt eh, šo situāciju, bet mēs nevaram sākt darbu atkal pilnīgi no nulles, tas arī skaidrs. Nu, es nezinu, varbūt mana, mana līza arī nav gluži nekļūdīga. Bet es gribēju atbalstīt referentu gandrīz visos viņa paustajos punktos. Es domāju, ka mums ir jābūt tādiem skaidrākiem, kad uh, runājam par šiem aprēķiniem un aplēsēm. Es domāju, ka tas jāpasaka skaidri un gaiši. Ir jābūt vienkāršiem noteikumiem. Mums ir jābūt spēcīgiem, jāuzstāj uz savu pozīciju, bet tas savukārt nozīmē arī to, ka mēs nevēlamies šito tālāk nodot reģionu komitejai. Nē, mēs nevaram teikt, ka mūs apmierina pašreizie rezultāti. Paldies, un tagad tālāk došu vārdu Nikolsonu kungam. Uh, thank you very much, Chairman. Lielas paldies priekšsēdētāji. Nu, acīm redzot, laiks beidz, pat mikrofons man to atgādina. Nu, man jāsaka, es ļoti piekrītu tam, ko Elizabete Iegla nu pat teica. Mēs faktiski visi sakām vienu to pašu. Mēs pirmām kārtām vēlamies pateikties referentam par ziņojumu, par laiku un darbu, ko viņš tur ieguldīs un domāju, ka mēs esam sākuma posmā, mēs speram kāju ļoti bīstamā teritorijā. Tikai tāpēc, ka revizijas palota uzdod jautājumus, tas nenozīmē, ka mēs vienkārši varam teikt, ok, cik augstu tad mums jālec, lai jūs pieņemtu mūsu teikto. Šie ir cilvēki, kas tiešām dzīvo ļoti grūtos apstākļos. Atcerēsimies, ka mēs uzņēmām delegā, atcerēsimies, ka viņi saņem tikai apmēram 3,5% no mūsu algas, piemēram, mēs runājam par cilvēkiem, kas dzīvo šajos uh, nelabvēlīgajos reģionos, un ja viņi tur nebūtu, tad vispār tur nekas nepastāvētu. Tāpēc es gribēju te tomēr šo brīdinājumu izteikt. Uh, Tālāk, protams, ir arī teritorijas, kas ir ļoti delikātas vides ziņā, es, bet eh, tāpat laikā tiešām, kamēr neredzam šīs kārtas, šīs teritorijas, mēs nevaram pieņemt lēmumu par budžetu. Mēs nevaram ļaut komisijai spērt nākamo soli, kamēr nav skaidra šīs kārtas, ir vajadzīga atbilstīga arī kritērija. Un šiem pareiziem kritērijiem ir jābūt piemērotiem visām Eiropas teritorijām. kritēriji, kas, piemēram, par nelabvēlīgu teritoriju noteiktu Spānijas teritoriju vai Itāliju vai kaut ko, šie kritēriji būs pilnīgi citādāki nekā standarti un kritēriji, ko var piemērot, piemēram, teritorijās, kas atrodas citur, tajā teritorijā, piemēram, kur es dzīvoju, īrijā. Es domāju, ka nevaram izvēlēties šeit tādu risinājumu, kas būtu piemērots pilnīgi visiem. Nē, ir jāiekļauj arī citi kritēriji un ir jārada šīs kartes. Līdz ar to es negribu te tagad vairs neko turpināt. Mēs, protams, ies, iesniegsim grozījumu, strādāsim ar referentu un tā tālāk, bet es gribētu cerēt, ka šī komiteja ieņems ļoti saprātīgu pieeju. Un tāpat laikā komite, komisija ir jāsaprot, ka kamēr viņi nenāks klajā ar visu to, ko mēs prasām, viņi nevar gaidīt, ka mēs piekritīsim viņu priekšlikumam. Man pilnīgi vienalga, no kurienes viņi to izri, izrok šīs kartas. Viņi var kaut vai brozot no spilvena apakš to izvilkt, bet mums ir vajadzīgi šie dati, jo citādi es pilnīgi noteikti pretošos jau kāda veida šādas schēmas izstrādāšanai. Paldies, vārds Maginis kundzei. Uh Es atvainojos, ka es uzklausīju tikai pēdējos dažus runātājus. Un kā sacīja Džims Nikolsons, mums tiešām vajadzētu vispirms eh, paraudzīties uz to, kāda, kāds būs eh, šo kritēriju, kritēriju iespējas uz konkrētajām teritorijām. Mums jāredz tās simulācijas un skaidrs, ka dažas teritorijas nevarēs tikt iekļautas eh, šajās mazāk labvēlīgo apgabalu Mm, apvidos. Mums tiešām ir jābūt ļoti uzmanīgiem, kā mēs reaģējam šādā situācijā. Mums jāņem vērā arī, kā cilvēki šajos reģionos runā un es dzīvo, un es šodien apmeklēju klimatu izmaiņu sanāksmi. Un Mums ir jāpārliecinās par, jānodrošina, lai cilvēkiem viņa kabatā būtu vismaz nedaudz naudas. Es saprotu, ka līdz februāra beigām mūs e, šo simulāciju rezultātu vēl nebūs, un mēs tātad līdz tam brīdim vēl varam padomāt, ko mēs darām. Paldies! Un pēdējais runājas Akapula Santos kungs. Lielas paldies priekšsēdētāju kungs. Es katrā ziņā varu piekrist vairumam, kas šeit jau izskanēja būtībā referendāms vērtējums pozitīvi, bet ir divas lietas, kas būtu jāpielabo. Piektais punkts un astotais punkts. Piektajā punktā referents saka, ka astoņi kritēriji varētu būt pieņemami. Varbūt šie astoņi kritēriji varētu būt pieņemami, bet no otras puses, ja mēs atbalstām tikai šos astoņus kritērijus, tad eh, nav īsti pareizi neatbalstīt citus. Un tad astotajā punktā jūs eh, runājat par ekonomiskas dabas datiem, bet mums te jādomā arī par sociāla-ekonomiskiem dabiem. Nu, tad ja ir divi nelieli komentāri, bet vispār es uzskatu, ka šis ziņojums ir slavējams, un es ceru, ka referents labprāt veiks šīs pāris izmaiņas, un kas vērsīs šo ziņā vēl labāk. Paldies! Paldies! Un tagad vārds Dantana kungam. Un lūdzu ievērojiet viens minūtes laika ierobežojumu. Es tātad gribētu vispirms vērsties pie referenta. Es to uzskatu par ļoti līdzsvarot. Runājot par šīm eh, kartēm, man jāsaka, dažas eh, tādas jau eksistē. Francijā eh, tās ļāva secināt, ka tad, ja šampaņā, šampaņā būtu secināt, ka ir daži reģioni, kas ir tas ir eh, <laughs> nelabvēlīgi, tad principā varētu gaidīt, ka šis reģions saņemtu uh, finansējumu, tāpēc, ka tur, lūk, augsne ir nabadzīga. Jāņem vērā, ka uh, reģionos, šajos reģionos dzīvo cilvēki, kas nekādu citu darbu nevar veikt. Paldies, saka priekšstādātais. Eh, citi runātāji nav pieteikušies, un kā jau es jums teicu agrāk, Žozefina Hopman pārstāv Eiropas komisiju. Mēs gribētu viņai dot vārdu un lūdzu arī jūs izsakieties lakoniski. Paldies! Lielas paldies priekšsēdētāji! Es centīšos izteikties pēc iespējas lakoniskāk, bet tiešām bija ļoti daudz vērā ņemamu interesantu komentāru. Man būs grūti atbildēt tie minūtes laikā, bet nu es mēģināšu. Vispirms es arī gribētu pateikties priekšsēdētājiem, uh, referentam, jo es domāju, ka tas ir ļoti. Uh, precīzs eh, ziņojums, kas ataino konkrēto sarežģīto situāciju, bet ļaujiet man vispirms atgādināt vienu lietu. Es, man liekas, ka mēs mazliet esam to piemirsuši. Mēs nedarbojamies tikai pamatojoties uz eh, auditoru palātas kritiku. Padome 2005. gadā deva um, komisijai mandātu pārskatīt šos te uh, nelabvēlīgos reģionus, un tad uz tā pamata mēs arī darbojam. Citādi mēs vispār ar to nenodarbotos. Nu, tad tāds ir mūsu uzdevums, un vēl pavisam īsi es gribētu mazliet paskaidrot trīs svarīgus elementus, kas uh, parādījās eh, jūsu komentāros, un es domāju, būtu vērts tos izskatīt sīkāk. Vispirms, uh, nu, jautājums par 66% eh, robežu lielumu. Kāpēc mums tāds ir? Sistēma pieprasa to, lai būtu liels eh, dabī, dabas šķērslis. Un katrā ziņā šai reģionā tad jābūt ir eh, šādiem šķēršļiem, lai to varētu uzskatīt par mazāk labvēlīgu apgabalu. Ja ir citas, eh, citi labāki apstākļi eh, šī paša apgabala ietvaros, tad jūs varat izmantot finansējumu no citiem avotiem. Šis te mazāk labvēlīgo apgabalu finansēšanas instruments nav vienīgais, kas ir pieejams. Mēs arī lūguši, esam lūguši dalību valstīm pārbaudīt citus robežu lielumus. Mēs neuzstājam uz savu 66% robežu lielumu. Mēs gribam, lai dalībvalsts pārbauda šādu apjomu, bet, ja dalībvalsts vēlas, tās var arī izskatīt 50% iespēju, piemēram, mēs, un tad izstrādāt savus kartes. Mēs esam arī rosinājuši dalībvalstis piedāvāt citus kritērijus, un jūs pareizi teicāt, ka šie astoņi kritēriji nevar būt attiecināti uz visām, uz visu Eiropu. Un tāpēc mēs arī uh, ceram, ka zinātnieki iesaistīsies šajā procesā. Katrā ziņā šis process nav noslēdzies, un mēs šo ziņojumu saprotam tā, ka šie pašreiz piedāvātie kritēriji var tiks uzskatīt par objektīviem kritērijiem, tie var tikt izmantoti, eh, lai secinātu, kas tad īsti ir šis eh, dabas veidotais šērslis veiksmīgai lauksaimniecībai. Bet tas tad būtu mūsu galvenais mērķis noteikt, kas dažādos apstākļos Eiropā ir šis te uh, nosacījums, kas padara, zināms, teritorijas par mazāk labvēlīgiem apgabaliem. Mūsu šai ziņā ir jāatrod kopsaucējs visai Eiropai. Un te, protams, uh, apvienošanas, uh, kumula, kumula apmulēšanas kritērija izmantošana Protams, jūs varētu izmantot šo kritēju. Tad, ja jums ir kāds rajons, piemēram, kur jums ir, eh, kas ir ļoti akmeņains, un tad jums, piemēram, ir problēma ar temperatūru vai, vai citiem eh, kritērijiem. Ja jums eh, šīs problēmas dažādos jūsu apgabala rajonos kopā sanāks sastāda 66%, tad varētu domāt, ka jūs, jums būtu piemērojams šis mazāk labvēlīgā apgabala formulējums. Taču, ja jūs paņemat pa mazumiņam no katra kritērija un tādā, tādā reizē, tad jums sanāk 66%, tad man šķiet tas tomēr nebūtu mm, uztverams nopietni. Nu, katrā ziņā zinātnieki šā, šo jautājumu atstāja mūsu ziņā un saka, ka par to viņums, mums nevar sniegt nekādu viedokli. Un tad vēl pēdējais jautājums par sociālo-ekonomisko kritēriju ņemšanu vērā. Ka tā tad eh, šis pasākums eh, nodrošinā to, ka eh, lauksaimnieki nedotos prom uz pilsētām. Arī ainavas uzturēšana ir Eh, pamats eh, šim, eh, šim pasākumam. Katrā ziņā reģionam ir jāsaglabā sava ainava, bet te ir vajadzīgas arī, vajadzīgi arī citi pasākumi, lai cilvēki nepamestu šos reģionus. Un tā tad te mums būtu arī jāizmanto lauku attīstības pasākumi, bet katrā ziņā šis te Eh, iedzīvotāju aiziešanas faktors nebūtu jāizmanto kā tāds, kas nosaka mazāka labvēlīgo apgabalu. Un runājot par šampaņu, protams, mēs zinām, ka šāda situācija var rasties, jo eh, šampaņā ir ļoti akmeņaina augsne, bet kas patiesībā ir ļoti labvēlība konkrētam dzērienam, šampanietim, Un tāpēc mēs nes, esam šeit ieviesuši otro fāzi dalību valstī. Līdz ar to ir iespēja no, šīm, no šiem mazāk labvēlīgiem apgabaliem izslēgt tos apgabals, kas patiesībā ir labvēlīgi konkrēti produkcija, konkrēti produktu ražošanai. Nu, un tādā reiz, e, līdz ar to tad šampaņas reģions neparādītos šajā nelabvēlīgo reģionu kartē. Paldies! Liels paldies komisija. Un tagad vārds uh, eh, Dofman kungam, viņa pēdējiem komentāriem referentam. Paldies, priekšsādātāja kungs. Es esmu ļoti gandarīts redzēt, ka vairums komentāru no mani kolēģi puses eh, bija tai pašā virzienā. Tie bija līdzīgi. Nu, patiesībā man te nekas daudz vairs nav piebilstams. Jūs minējāt šo te problēmu, eh, kad augsne erodējas. Protams, tas varētu radīt daudz problēmu, un tad mums vajadzētu pārdomāt, kas notiks ar tiem reģioniem, kuriem robežu lielums 66% apmērā netiks izpildīts. Būtībā Eh, tad, ja eh, kāds reģions tiek uzskatīts par mazāk labvēlīgu, tad te jāņem tomēr arī vēla, jāņem vērā, kas īsti tiek šai reģionā ražots, un tas tad lūdzu būtu šampaņas gadījums, jā, jā, tur ir nabadzīga augsne, bet tā ir ļoti labvēlīga šampaniešu ražošanai. Nu, tad gadās, ka šāda reģiona patiesībā nemaz nav nelabvēlīga. Nu, vēl ir arī svarīgs jautājums par uh, ūdens pieejamību reģionā. Nu, tad šī otrā fāze tad varētu būt uh, izēja šādā situācijā. Un runājot par ekonomiskiem kritērijiem, tas uh, laikam ir saistāms ar regulu, kas no novērtējuma, kas novērtējuma neiekļauj ekonomisko aspektu. Es domāju, ka šo aspektu tad var izskatīt eh, otrajā fāzē. Protams, mēs varam runāt par ekonomisko, eh, eko, sociālo lietu komiteju, eh, un tad mēs vēl varam arī runāt ar reģionu komiteju. Un es esmu pārliecināta, ka, es esmu pārliecināts, ka ar viņiem tad mēs konsultēsimies. Bet jautājums, kuru mēs visu laiku, kas te visu laiku izskan, ir šāds. Kā var izvēlēties šo mazāk labvēlīgo apgabalu? Tas ir svarīgs politisks jautājums. Un es esmu pārliecināts, ka lauksaimniekiem ir jājūt, ka šī, šie kritēriji ir taisnīgi. Nu, es domāju, nekas vairāk man nebūtu piebilstams. Es gribētu pateikties visiem tiem cilvēkiem, kas man palīdzēja, eh, sekretariātu komisijas darbiniekiem. Un, protams, nākošo nedēļu laikā es gaidīšu jūsu komentārus un arī grozījumus. Paldies, Dolfman kungs, un ļaujiet man jums um, atgādināt, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir 4. februārs 12. Un 16. un 17. martā tiks izskatīts eh, šis jautājums komits, komitejā un tad pēc tam aprīļa plenārsesija. Un tagad nākošais darba kārtības punkts - ziņājums par komisijas zaļo grāmatu par bioatkritumu apsaimniekošanu Eiropas Savienībā. Referents atzinums sagatavotājs ir Salvatore Karona, lūdzu vārds jums. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Mums jau ir bijusi iespēja apspriest šo jautājumu. Kolēģiem ir pieejams dokuments, tas ir pārtulkots visās valodās. Es zinu, ka mums šovakar vairs nav daudz laika apspriest šo jautājumu. Es vienkārši gribētu pavisam īsi uh, mazliet pastāstīt par galvenajām šī dokumenta tēmām. Tā tad ir pamata aspekts, un to es arī gribēju iekļaut šajā atzinumā, un tas ir saistīts ar bioatkritumu apstrādi vadību. Nu, un tas tad būtu ilgspējīga atkrituma, atkritumu vadības uh, cikla sastāvdaļa. Un saskaņā ar tiem datiem, ko ir izstrādājusi Eiropas vides aģentūra, ir pavisam skaidri. Vairāk par 40% no cietiem sadzīves atkritumiem vienkārši tiek noglabāti poligonos. Un tas, protams, attiec eh, nelabi ietekmē vidi, pils, iedzīvotāju veselību Būtībā poligons vienmēr tika uzskatīts par vismazāk uh, vēlamo veidu, uh, kā tikt vaļā no atkritumiem, un tam, tas būtu jāpiemēro tikai tad, ja citi risinājumi nav iespējami. Un šī atzinuma virziens ir paraudzīties uz eh, iespējamām alternatīvām. Un tā tad uh, šīs eh, poligona izmantošana ir jāatstāj eh, pēdējā, kā pēdējais variants. Un te arī ir eh, runa par uh, otraizējo pārstrādi. Atzinuva atzinumā es esmu koncentrējies uz eh, kompostēšanu un uz eh, otrreizējo pārstrādi. Eh, daudz, kas nākotnē būs atkarīgs no augsnes saglabāšanas. Un ir daudz citu atkritumu mazināšanas iespēju Un tā mēs arī varētu uh, ar kompostu palīdz, palīdzību uzturēt kultivējumās zemes apjomu. Un, uh, pirm, un te ir arī runa par uh, dalīto, uh, dalīto atkritumu savākšanu un savācot atsevišķi bioatkritumus, tad tos var pēc tam izmantot kompostēšanā. Un es domāju, te galvenais tad būtu izvirzīt Eiropas līmenī tādus mērķus saistībā ar otraizējo pārstrādi, ar eh, atkritumu dalītu savākšanu, kompostēšanu. Bet nedrīkst aizmirst, ka šai tēmai ir liels sakars uh, ar daudz ko citu. Piemēram, paraudzīsimies, ka ik gadu Uh, tiek uh, saražot 65 līdz 100 miljonu tonu dārza atkritumu. Un tas arī attiecas uz uh, pārtikas ražošanu, piemēram atkritumi no pārtiks ražošanas, te ir runa par eh, desmitiem miljonu tonu, tā, tā ir liela problēma. Vienkārši paraugieties, cik liels ir šis atkrituma apjoms. Un es katrā ziņā uh, esmu atvērts kolēģu ierosinājumiem, grozījumiem. Paldies! Paldies, Koronas kungam! Es pateicos referentam, tagad mums laiks ir gandrīz beidzies, saka priekšsādātājs, un, um, un tāpēc eh, es ierosinātu, lai jūs nerunātu ilgāk par vienu minūti, arī ņemot vērā tulkojumu pieejamo laiku. Jā, es apsolos priekšsādātājs, daudz nerunāšu, jo es tiešām, mēs visi esam noguruši, un es gribētu izteikt komplimentus. Uh, atzinumu sagatavotājiem. Bet man ir divi komentāri. E, man ir nelielas bāžas par to, ka kompostēšana tiek uzskatīta par risinājumu augsnes problēmai. Jo patiesībā kompas, ko mēs varētu saražot no atkritumiem, e, tā apjoms nebūtu liels. Un tad e, šo ievirs varētu mazliet mainīt atzinumā. Un Un e, vispār jāņem vērā arī tas, ka sliktas kvalitātes komposts varētu līdz ar to tikt izmantots e, kultivējumā zemē, augsnē, un tas nebūtu vēlamais virziens, tad mums tas arī būtu jāierobežo. Un, un e, ir arī tādas. Um, teritorijas, kurās tiek izmantota kanalizācija, lai aizvadītu prom pārtiks atkritumus. Tas varbūt nav risinājums visur, visos gadījumos, bet to arī varētu izskatīt. Bet vēl ir, protams, arī problēma eh, tiem cilvēkiem, kas atrodas netālu no šīm atkritumu izgāstuvēm. Un dažkārt eh, arī no komposta, pat tad, ja tas ir ļoti labi apstrādāts, uh, izplatās nepatīkamas smakas, un tad to mēs varētu ņemt vērā mūsu kompromisu grozīmos. Paldies! Un tagad Ramenes kungs vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsādātājs, priekšsādātāja kungs, un vēlētos pateikties Koronas kungam par atzinumu. Es uzskatu, ka Eiropas Savienībai vajadzētu ķerties pie likumdošanas pēc tam, kad ir notikusi viedokļa apmaiņa par ar eh, atkritumu apstrādātājiem. Protams, ir svarīgi, ka mēs lauksaimniecības komitejā runājam par šiem jautājumiem, jo bioatkritumu adekvāta apstrāde un pārstrāde nenozīmē augsnes uzlabošanas Eiropas Savienībā. Uh, Tas ir saistīts arī ar augsnes ūdens uzsūkšanas spēju un barības vielu uzsūkšanas spēju. Koronas kungs pilnīgi pareizi norāda, ka apglabāšanai poligonā ir jābūt pilnīgi pēdējai iespējai, pretējā gadījumā mēs neadekvāti izmantojam dabas resursus. Es uzskatu, ka atkritumu sadedzināšanai ir jābūt galīgajam līdzeklim, bioatkritumu sadedzināšanai ir jābūt līdzeklim tikai tad, ja tas ražo adekvātu daudzumu enerģijas. Bet pretējā gadījumā tam ir jābūt uh, viena no izvēles iespējām. Ir vesela virkne bioatkritumu regulatīvo aktu, kas izvirz ļoti augstus aizsardzības standārtus. Paldies! Paldies! Un tagad Hauslinkungs. Paldies! Es tiešām runāšu īsi. Vēlētos pateikties atzinumu sagatavotājam, un es uzskatu, ka Eiropas Savienībai ir pēdējais brīdis, izveidot kopīgus standarts, jo patreiz dalību valstīs tie ir atšķirīgi. Un es nedomāju, ka mēs, mums vajadzētu izmantot tik svarīgu, tik svarīgu resursu vienkārši izbarot zemē. Runājot par sadedzināšanu, es uzskatu, ka tas ir otrs lielākais ļaunums no apakšas. Otrs lielākais ļaunums. Es uzskatu, ka mums vajadzētu izmantot eh, to otrreizējā pārstrādē, ražojot biogāzi, īpaši tas attiecās uz pārtikas atkritumiem. Eh, tehniski tas nemaz nav sarežģīti. Pēdējos gados ir panākts ļoti liels progress pārtikas pārstrādē, un es uzskatu, ka organiskajiem atkritumiem vajadzētu nonākt biogāzes ražotnē pirms viņi tiek iemesti apglabāšanas poligonā vai aiziet uz lauksaimniecību. Paldies, turpina priekšsēdus komisija, ko pārstāv frāzes kundze. Vārds jums. Es neesmu pārliecināts, ka mums ir palicis pat drusceņa laika, tāpēc lūdzu mēģiniet runāt ne ilgāk par vienu minūti. Thank you very much. Uh... Paldies! Pavisam īsi. Detaļās neiedziļināšos. Katrā ziņā komentāri bija interesanti un pārdomāti, un tos ņemsim vērā turpmākajā darbā. Komisija atbalsta interesi par šiem jautājumiem un par komitejā izteiktajiem viedokļiem, un mēs augstu novērtējam detalizēto izvērtējumu, kas ir ie iekļauts šajā atzinumā. Protams, ka jautājums ir par komisijas zaļo grāmatu. Mums ir kopīgs, eh, eh, kopīgs pamatojums, mums ir bijušas diskusijas, pirms mēs jau ko darīsim šajā jomā. Vēlējos tikai īpaši uzsvērt eh, vairākus aspektus, kurus mēs esam priecīgi redzēt šajā atzinumā. Tā tad Tiešām mums vajadzētu runāt par profilaksi, par atkritumu samazināšanu, nākamais otrreizējā pārstrāde un komposts, nākamais bioatkritumi ir būtisks resurss un arī bio, eh, bioatkritumu izmantošana mēslojumā tādējādi uzlabojot augsnes kvalitāti, un visbeidzot eh, ir nepieciešams izveidot kvalitātes standartus gan šo materiālu izmantošanā, gan to ietekmē uz augsni. Mēs tiešām vēlētos redzēt eh, atzinumu un arī pašu ziņojumu no atbildīgās komitejas. Paldies! Es vēlētos pateikties komisijai par ieguldījumu. Karonas kungs, jūsu galvārds. No, eh, Paldies! Paldies, priekšsēdētāji kungs, vēlētos pateikties visiem kolēģiem, kas piedalījās šajās diskusijās. Mums tiešām vairs nav ne sekundes laika, tāpēc detalizētas sarunas neiznāks. Un tomēr mums ir nepieciešams detaļas, papildus informācija, un, protams, es visu to mēģināšu apvienot atzinumā pēc grozījuma iesniegšanas, un es ceru, ka mēs būsim vienoti mūsu idejā un mēģināsim sniegt ad adekvātu atbildi komisijas zaļajai grāmatai. Priekšsēdētājs. Grozījuma iesniegšana 2. februārs pusdienlaiks un balsosim 27. februārī mūsu komitejā. 15. jautājums, citi jautājumi, viens paziņojums. Vakar pēcpusdienā koordinātori, politisko grupu koordinatori nolēma akceptēt parlamentu pieņemto ziņojumu par Sikieski, par Sikieski ziņojumu palīdzība e, nabadzīgām personām. Līdz ar to mēs iesakām plenārsēdē pieņemt atzinumu, kas tika izskatīts 9, eh, 2009. Eh, gada martā, un šobrīd Lisabonas līguma ietvaros procedūra ir savādāk, ja iebildam nav, tad es uzskatu procedūru par pieņemtu. Mūsu nākamā sēde būs 20.